Okay, friends, uh, we... Dargie draugi, sāksim sanāksmi. Vai mēs varam uh, strādāt saskaņā ar darba kārtības projektu? Jā, mēs varam. Tūkojums, uh, jūs zināt, kādas ir uh, iespējas, un es gribēju arī pieminēt, ka mums būs 30 apmeklētāju grupa no uh, Vīnes eh, tirzniecības rūpniecības kameras pēc mūsu, tātad viņi sekos mūsu diskusijām par darbinieku nosūtīšanu. Un šo grupu ir ielūgusi Morāna Šartie kundze. Tas nozīmē, ka tagad skatīsim trešo darba kārtības punktu un te ir runa par veselību un drošību darba vietā, un tas attiec uz vecā gadgājumu strādājošajiem. Šeit tiek prezentēts pilotu projekts, kuru uh, ierosināja parlaments, un došu vārdu Kokpenkungam no ESOŠA, kas uh, sniegs uh, ievadu šajā jautājumā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, vai es varētu dot eh, uz īsprīt vārdu kolēģim no komisijas. That, ja jūs esat par to vienojušies, eh, tad eh, pilnīgi noteikti tad komisija var sākt. Un tā ir Šarlot uh, Geifoša. Lūdzu, jums vārds. Thank you, she... Paldies, priekšsādātāji. Labrīt, dāmas un kungi. Man sauc Trīza Mintiņu. Es aizstāju uh, Eh, Šarlotu Grētforstu, viņa nevarēja ierasties, bet pirmkārt es gribētu pateikties Eiropas parlamentam par ļoti vērtīgo atbalstu šajā jautājumā. Pilotu projekts par vecāku atgājumu eh, veselību un drošību darba vietā runā par eh, jautājumiem, kas aktualizējas demografisko izmaiņu rezultātā. Es gribētu pateikties arī Eiropas darba drošības aģentūrai par veiksmīgo šī pilotu projektu īstenošanu. Un viņi runās par uh, šī projekta rezultātiem pēc pāris minūtēm, un tad mēs arī redzēsim, cik būtisks ir šis projekts un kāda ir tā rezultāta. Eiropas uh, lielākais uh, resurs ir tās cilvēki. Mums ir jāsadarbojas, eh, lai iekļautu visus cilvēkus, eh, jo īpaši vecāku gadgājumu cilvēkus, lai viņi pilnībā varētu izmantot savu potenciālu un dot savu ieguldījumu sabiedrībā un darba tirgu. Komisijas dienesti um, ļoti lielu nozīmi piešķirt vecāku gadgājumu cilvēku drošībai un veselībai darba vietā, lai viņi varētu ilgtspējīgi uh, veidot savu darba dzīvi. Tas ir ļoti būtisks aspekts Eiropas Savienības ietvarā 2014. līdz 2019. gadām par drošību darba vietā. Tur arī tiek ņemtas vērā demografiskās pārmaiņas un um, darba spēka novecošana. Un man ir liels prieks, ka jau konkrēti pasākumi tiek ieviesti. Tās ir aktivitātes šī pilota projekta ietvaros, piemēram, labākās prakses apmaiņa par to, kā uzlabot darba apstākļus un veicinātu reintegrācijas pasākumus. Vai arī, piemēram, Eiropas aģentūra īsteno uh, Uh, Eiropas kampaņu 2016. un 2017. gadā, un tā būs kampaņa par veselīgām darba vietām visādi gadgājumu cilvēkiem. Šādas, uh, šādi pasākumi ir ļoti svarīgi, lai uh, cilvēkus ilgāk uh, paturētu darba tirgu un lai viņi būtu veselāki. Uh, bet tas ir arī svarīgs elements runājot par uh, ražīgumu un valsts finanšu ilgtspējību. Uh, Veselība un drošība darba vietā ir ļoti svarīga arī runājot par eh, sociālo tiesību pīlāru. Un eh, šeit mēs runājam par to, kā vislabāk turēties līdz pārmaiņām mūsu sabiedrībā un jaunajām darba tirgus eh, realitātēm. Eiropas sociālajā politikā šīs lietas vienmēr ir bijušas ļoti svarīgas, un tās tiek arī apspriests eh, mūsu diskusijās. Runājot par novecošanu un veselību un drošību vecā gadgājuma cilvēkiem, tas viss ir jāņem vērā holistiskā veidā, sadarbojoties starp uh, atbilstošajām politikām. Ir skaidrs, ka uh, visu iesaistīto pušu ieguldījums arī ir ļoti svarīgs, lai šis pasākums būtu veiksmīgs. Un manas īsās uzstāšanās noslēgumā gribētu uzsvērt to, ka Eh, laba veselība un drošība darba vietā ir svarīga ne tikai, lai ļautu cilvēkiem strādāt ilgāk, bet tas ir svarīgi arī tāpēc, lai tad, kad cilvēki eh, aiziet pensijā, lai viņiem joprojām būtu laba veselība. Paldies par uzmanību. Paldies jums. Tad tagad došu vārdu eh, es, Oša, lūdzu, Kokman kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atgādināt uh, deputātiem lēmuma mērķus, kuru viņi pieņēma 2012. gadā, lai uzlabotu Eh, ieteikumu ieviešanu, apmainotos ar labāko praksu un izpētītu papildus veidus, kā uzlabot veselību un drošību darbvietā. Mēs gribētu uzlabot zināšanas par pastāvošajām politikām attiecībā uz novecojošajiem darbiniekiem un par to, kā tas tiek īstenots eh, dalību valstīs, lai eh, izstrādātu politikas uh, šajā jomā arī par atgriešanos darba vietā un lai veicinātu uzņēmumu līmenī labākās prakses apmaiņu. Paturot prātā šos e, mērķus, e, aģentūra īstenoja plašu trīsgadu projektu, izmantojot dažādas pētniecības metodes, lai analizētu situāciju dažādos līmeņos. Pirmkārt, mēs pētījām, kādas ir uh, Eh, zināšanas par šiem jautājumiem dažādās dalībvalstīs, eh, kādi ir zinātniskie pētījumi un cik lielā mērā tie tiek piemērot, kādas politikas un iniciatīvas ir izstrādāts eh, visā Eiropā, kā šīs politikas un iniciatīvas tiek praktiski īstenotas un kā šīs īstenotās politikas un stratēģijas uh, uztver cilvēki darba vietās, gan darba ņēmēji, gan uh, darba devēji. Uh, un um, pētniecībā mēs pievērsāmies uh, trim jautājumiem - novecojošs darba spēks un veselība un drošība uh, un uh, dzimums šajos aspektos un arī rehabilitācija un atgriešanās darbā. Ir jāuzsver, ka šis projekts tika veidots tādā veidā, lai iegūtu ne tikai vajadzīgo informāciju, lai sasniegtu mērķus, bet ir mērķis arī uh, Uh, ar pašu šo pētniecību panākt ietekmi. Bija arī 20 semināri, darba semināri, kas tika izveid, organizēti visādās Eiropas valstīs, iesaistot arī sociālos partners un citas iesaistītās puses, uh, piemēram, sociālās drošības jomas pārstāvis un tā tālāk. Uh, Tačos gadījumos tā bija pirmā reize, kad šīs iesaistītās puses tika pieaicināts, lai apspriež šos jautājumus. Mēs arī organizējām uh, intervijas ar uh, eh, 12 valstu ekspertiem, lai izpētītu, kā šīs politikas un stratēģijas ir izveidotas un kā tās tiek īstenotas. Mēs arī pētījām darbu uzņēmumos, tā skaitā MVU, desmit valstīs, kur mēs runājām ar darba devējiem, uh, um, darba drošības speciālistiem un citiem pārstāvjiem, lai apspriestu to, kāds ir viņu darbs uh, un kāda ir šķēršļa un kāda ir viņu motivācija. Un visbeidzot, mēs arī noturējām uh, iesaistīto pušu semināru ar simts dalībniekiem, uh, kur mēs arī uzņēmām dažus deputātus no šīs komitejas un arī neatkarīgos ekspertus, kur prezentēja savu reakciju uz pētījumu rezultātiem. Un es tāpēc ātri tagad izskriešu cauri šiem projektu rezultātiem, kas ir arī ziņojumā uzskaitīti, uh, un to jūs, deputāti, varēsiet uh, iepazīties ar to Mums ir uh, detalizēti valstu ziņojumi, kas apraksta uh, statistiku, demogrāfiju, vecumu struktūru un sociālās drošības sistēmas un arī ekonomisko situāciju, un tas palīdz saprast politikas attīstību šajā jomā. Mēs arī plaši analizējām politikas stratēģijas un darbības, kas ir balstītas uz šiem balstu ziņojumiem un eksperta intervijām un darba semināriem. Uh, Mēs arī varam uzsvērt, ka pēdējos gados visas dalībvalsts ir reformējuši savus pensiju sistēmas, vai arī reformas vēl notiek. Un kadreiz visas valstis ir palielinājušas vai palielinās turpmāko 15 gadu laikā pensionāšanās vecumu līdz 65 gadiem vai pat ilgāk un uh, tiek veikt pasākumi, lai uh, eh, nepasliktinātos veselība cilvēkiem, kas strādā ilgāk. Mēs redzam, ka efektīvas stratēģijas ir tās, kas uh, ietver dažādas jomas, piemēram, izglītību, tieslietu sistēmu, un pētījumos mēs redzējām, ka tikai dažās dalību valstīs ir tāds vienots politikas ietvars, lai risinātu darbspēku novecošanas jautājumus. Uh, Tur ir balstīšanās uz eh, nodarbināmību un darba ņēmēju spējām un eh, to, ka darbam jākļūst ilgspējīgākam. Dažās valstīs eh, viena ministrija ir vadošā, piemēram, Somijā, citās ministri, valstīs vairākas ministrijas sadarbojas īstenojot šos projektus. Mēs arī veicām analīzi par konkrētām, konkrētiem pētījumiem, par to, kā cilvēki atgriežas darbā, piemēram, kā viņi saņem apmācību, atgriežoties darbā. Un tiek pētīts arī, kas notiek, ja cilvēkiem ir veselības problēmas, un mēs redzam, ka ja tas netiek pienācīgi pārvaldīts, tad uh, cilvēki Um, paliek cilvēki ar invaliditāti un viņiem ir uh, jāsaņem invaliditātes pensijas un tā tālāk. Pētījums parāda, ka pēdēj, pirmos uh, sešo, sešos mēnešos pēc uh, apgriešanās ir vislabāk cilvēkiem piedāvāt apmācību, jo ilgāk cilvēki paliek prom no darba, jo grūtāk viņiem ir atgriezties. Uh, Mēs strādājam arī ar ārstiem, un uh, uh, tur ir jāstrādā pie tā, lai cilvēki veiksmīgi varētu atgriezties darbā. These interventions can be tas var būt grūtāk mikro un mazos uzņēmumos, un šeit mēs radām piemērus, kā tiek sniegts finanšu un tehniskais atbalsts, kas eh, palīdz eh, atgriezties šiem cilvēkiem darbā. Mēs arī identificējām inovatīvas darba prakses, eh, mēs intervējām darba ņēmējus, darba devējus, tehniskos darbiniekus, cilvēku resursu atbildīgos un mēs runājām par galveniem šķēršļiem un virzītājspēkiem un veiksmes faktoriem. Mēs varam secināt, ka daudzos, jo īpaši mazos uzņēmumos netiek risināt šie jautājumi, un daudzi, kas saprot, ka viņiem ir problēmas, nav pietiekami cilvēku resursu un finanšu resursu, lai veiktu attiecīgus pasākums, jo īpaši mazos un mikro uzņēmumos um, pasākumi parasti ir tādi uh, improvizēti un nav balstīti uz tādu visaptvarošu politiku attiecībā uz vecāku gadgājumu darbiniekiem. Mikro uzņēmumos uh, menedžera loma ir ļoti svarīga. Un tomēr mēs arī atradām labus piemērus kā var veikt pasākumus šajos uh, uzņēmos. Tas ir saistīts ar atbalsta schēmām un sektoru specifiskām finansēšanas schēmām, bet uh, vispār ir jāveicina zināšanas par šo jautājumu, uh, par to, kā var šīs lietas risināt un kā var saņemt palīdzību. Apkopojot mūsu rezultātus, mēs uh, redzam, ka ir milzīgas atšķirības starp uh, dalībvalstīm, arī um, novecošanas eh, rezultātos. Eh, dažās valstīs novecošana pātrinās, citās tieši palēninās. Eh, tātad neskatoties uz ietekmi uz sociālās aprūpas sistēmām, politikas un iniciatīvas daudzās dalību valstīs ir vērstas galvenokārt uz vecāku gadu gājumu darba spēka uh, um, atbalstīšanu un nevis darba apstākļu uzlabošanu. Pieejas ir dažādas dalība valstīs, tur, kur tiek uh, atzītas problēmas un izaicinājums saistībā ar novecojošu darba spēku. Tātad, ko mēs varam no visa šī pētījuma secināt? Mēs varam secināt, ka mums ir jāuzlabo profilakses pasākumi, jānodrošina visā uh, Eh, darba dzīves laikā, labi darba apstākļi un jāveicina arī apmaiņa pauģu starpā. Mums ir jāņem vērā tas, ka eh, darba spēku sastādā indivīdi ar dažādām īpašībām, un mums ir vajadzīga visaptvaroša pieeja, lai nodrošinātu drošību un veselību tirgu, darba tirgu. Ir jāsniedz atbalsts uzņēmumiem, uh, jo īpaši mikro un maziem uzņēmiem sociālais dialogs ir svarīgs un uh, ir jāveic pasākumi iesaistot darba ņēmējus, un mums ir vajadzīgs integrēts politikas, kas aptver dažādas politikas jomas, un to jau uzsvēru. Tātad viss šis pētniecības darbs uh, arī um, ir saistīts ar veselīgas darba vietas kampaņu, kas ir plašākā darba veselības un drošības kampaņa pasaulē. Tā ilgs divus gadus, eh, šogad un nākamgad. Eh, tā ir informācija, kas eh, nāca no parlamenta projekta, un tā bija ļoti svērtīga informācija. Un šis lēmums tika patiesībā pieņemts, ņemot vērā parlamenta lēmumu. Un mēs arī izplatīsim šos projektu rezultātus visā Eiropā, un informāciju var iegūt arī no mūsu tīnekļu vietnes, kā jau parasti. Lai panāktu praktiskāku ietekmi, mēs izstrādājām e vadlīnijas, kuras var izmantot darba vietās, un to, tās ir pieejamas visās uh, dalībvalstu valodās Tas ir lietotājiem draudzīgs instruments, kas palīdz darbņēmējiem, darba devējiem uh, uzturēt uh, labu darba vīdi novecojoša darba spēka apstākļos. Un tur ir arī uh, ieteikums, kā var saņemt papildus resursus. Pētījuma uh, rezultāti uh, tiks arī uh, vizualizēti. Uh, un uh, mēs jums uh, nosūtīsim saiti uz uh, šo informāciju, tad, kad tā būs pieejama, un tad jūs varēsiet analizēt situāciju savā dalībvalstī un salīdzināt to ar citām Eiropas valstīm. Tātad tas bija tas īstais ieskats, ko varēju jums sniegt šajā īsajā laikā. Paldies, ka man ir šī iespēja ierasties un sniegt jums mūsu viedokli par šo svarīgo iniciatīvu. Paldies! Thank you, I think. Paldies. Es domāju, ka mēs sapratām galveno. Tagad došu vārdu uz vienu minūti Kristensen kungam un tad sāksim balsošanu. Jā, paldies. Vēlos eh, pateikties pirmkārt jau Viljamam Kolbarnam par viņu prezentāciju un arī kopumā liels paldies IU OŠA aģentūrai par viņu darbu attiecībā uz arodu veselību un darbu drošību mm, visā Eiropas Savienībā. Jums ir jāzina, ka Eiropas parlaments augsts novērtē jūsu darbu. Pieņemot uh, Eiropas Savienības ietvaru šajā jomā, kuras bija referents, Eiropas parlaments apņēmās strādāt, lai uzlabotu arodu veselību un darbu drošību. Eiropas Savienībā ir tāpat arī jāveicina um, šīs jomas attīstība un īpaši eh, jārisina darba spēka novecošanas problēma. Mēs aicinām dalību valstis eh, īstenot rehabilitācijas un reintegrācijas pasākums vecāku gadagājumu strādājošiem. Un eh, ir jāliek lielāks uzsvers uz vecāku gadagājumu strādājošo veselības aizsardzību un darba drošību. Es varu tikai mudināt komisiju un dalību valstis sekot jūsu ieteikumiem jūsu svarīgajā darbā. Paldies! Un, protams, dod arī Iežvabēckas kundzei vārdu. Paldies e, par šo ziņojumu. Manuprāt, e, tieši demografisko problēmu dēļ mūsdienās ir ļoti svarīgi ņemt vērā šo aspektu attiecībā uz vecākgadagājumu strādājošiem. Jūs savā ziņojumā konstatējat, ka lielākajā daļā gadījumu, kur nav bijuši labi risinājumi, e, pirmkārt jau ir pietrūkuši resursi. Šobrīd jums ir plaša datu bāze, Un eh, varat izdarīt secinājumus attiecībā uz iemesliem. Un vai, vai pastāv arī apmaiņa starp eh, dalību valstīm? Jūs esat izstrādājuši vadlīnijas, bet būtu labi, ja ne tikai visas eh, dalību valstis, bet arī visus uzņēmumus tas, šis vadlīnijas sasniegs, bet nu visdrīzāk tas nebūs iespējams. Uh, Varbūt jūs varētu kādu konkrētu piemēru minēt, eh, kā tas eh, varētu visās dalībvalstīs darboties. Paldies. Tad īsa atbilde no Ioša. Jā, paldies. Paldies par izteiktajiem komentāriem un uzdoto jautājumu. Manuprāt, viens no iegūmiem ir tas, ka mums Eiropā ir ļoti atšķirīgas situācijas, un mēs redzam, ka, piemēram, Ziemeļa Eiropas valstīs uh, no nu, vecāku gadagājumu strādājušo problēma tika konstatēta jau pat 1970. Eh, gados un ir sākta darbība jau tad, un tas mums dod iespēju mācīties. Mēs redzam piemērus starp dažādu politikas jomu koordinēšanu, jo, lai īstenotu efektīvu rehabilitāciju un atgriešanos dargu, daudzām pusēm ir jāsadarbojas. Piemēram, arī primārās aprūpas attieksme ir jāmaina. Uh, Nevis vienkārši lemt, vai cilvēks ir darbspējīgs vai nē, bet sadarboties ar eh, darba devēju, lai saprastu, kā apstākļu maiņa darba vietā varētu atļaut šim cilvēkam atgriezties darbā. Un tas jau pat, nu, pats par sevi ir iegūms. Tā kā ir eh, daudz šādu piemēru, un, un pamatojoties uz mūsu eh, apkopotiem datiem, to arī varēs izmantot visas dalību valstis izstrādāja dažādas e, instrumentus un finansējuma schēmas, kā jūs jau pieminējāt. Paldies! Arī Makintājas kundze vēlas īsi izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Protams, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums un žēl, ka mums nav atbilstoši laiks atvēlēts, lai visi varētu brīvi izteikties Manuprāt, darba devējiem ir tikpat liela atbildība par veselības aizsardzību un darba drošību par vecākajiem strādājušiem, kā par visiem citiem strādājušiem. Un uzskatu, ka eh, nevar izmantot arodu veselības un darba drošības jautājumus eh, kā attaisnojumu, lai neņemtu darbā vecākajiem strādājušos. Mums ir nepieciešama varbūt īpaši izvērtējumi šajā jomā. Un mums varbūt jāpauž interesi par šo jautājumu. Daudz no mums uzskata, uh, ka mēs vēl neplānojam doties pensijā 50 vai 60 gados. Mēs visi jūtamies eh, pietiekami ga gatavi strādāt un pietiekami veseli. Apvienotāja karaliste atbildīgā iestāde konstatēja, ka vismaz 62% no cilvēkiem virs 50 gadiem eh, apzīmē savu veselības stāvokli kā labāk nekā jebkad. Un eh, šeit nav tā situācija, kad nav iespējams turpināt darbu. Uh, jāskarās, kāda varētu būt Eiropas Savienības pievienotā vērtība, lai atbalstītu dalību valstis eh, to centienos eh, sniegt eh, savu atbalstu vecāku gadagājumu strādājušo reintegrācijai darba tirgū. Paldies, Makintājers kundze. Ježbaveckas kundze, pavisam īsi. Jā, es pilnīgi piekrītu jums, ka demografiskā evolūcija ir jautājums, ar kuru mums vajadzētu nodarboties, un es aicinu priekšsēdētāju ieplāno tieši demografiskai evolūcijai atsevišķu komitejas sanāksmes eh, mūsu programmā, lai mēs varētu šo jautājumu eh, padziļinātāk eh, pētīt. Jā, tik tiešām tas ir viens no jautājumiem, eh, ko esam līdz šim jau skatījuši un arī turpināsim to darīt. Un ņemsim vērā Jožlaveckas kundzes eh, priešlikumu un paskatīsimies, vai varam atrast kādu datumu un arī attiecīgas personas uzaicināt un jautājums konkrēts, kurus apspriest kādā no komitejas sanāksmēm. Bet šobrīd eh, noslēdzam diskusiju ja neiebilstat, jo mums ir jāķers klāt pie balsošanas. E, viens priekšlikums tikai. Es jau sen strādāju šajā jomā. Varbūt būtu praktiskāk. Varbūt e, tādu kopīgu sanāksmi ar e, ekon komiteju organizēt par šo tematu. Jā, tas priekšlikums ir interesants, pie tā mēs vēl atgriezīsimies. Gan jaunieši, gan vecā gada gājuma strādājošie mums ir jāatrod, jāpalīdz viņiem atrast eh, savu vietu darba tirgū. Labi, tad eh, ķeramies pie balsošanas. Vai jums ir balsošanas kartiņas? the EGF case. Sāksim ar EGF pieteikumu. E, Naftas produktu ķīmiskās vielas Igaunija. Tad kurš par? Jā, jā, šī ir elektroniska balsošana. Sākam balsot. Beidzam balsot. Uh, and the vote is closed. Beidzam balsot. EPP viens par daudz balso. Tagad viss kārtībā. 44 par 6 pret. Ejam tālāk. Aviācijas stratēģija Eiropai Kompromiss D, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 14. grozījums atkrīt. Šeit viss pēc kārtas atkrīt. Tā tā tālāk ir punkts 1a, 26. grozījums. Balsojums pa daļām. Tā sociāldemokrāta grupa to ir prasījusi. Tātad teksts ir uzsver kā aviācijas sektors eh, un tad balsojam, kurš par, kurš pret, atturas. Varētu būt noraidīts, bet labāk pārbaudam. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa, kurš par? pret, atturas noraidīts. 27. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss E, kurš par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss F, kurš par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss H, kurš par, pret, atturas pieņemts. 35. grozījums. Tas ir nākamās lapus apakšā. 35. kurš par pret atturas pieņemts. 36. kurš par pret atturas noraidīts. Kompromiss G, kurš par pret atturas pieņemts. 39. kurš par pret, atturas, pieņemts. Kompromiss I, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 51. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 52. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 53. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss J, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss L, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss K, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 61. atkrīt. Kompromiss M, kurš par, pret pret, atturas, pieņemts. 81. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss N, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 82. kurš par. Ā, mums šeit ir jābalso par tekstu iekļaujot nosēšanās tiesību liekšanu vai atsaukšanu. Tātad withdrawal of landing rights šeit. Tātad, kurš par, kurš pret, atturas. Laikam noraidīts, bet labāk pārbaudam 82. Beidzam balsot. Noraidīts. 80. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Pārbaudam 80. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 87. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 85. par, pret, atturas, pieņemts. 88. par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiso par, pret, atturas, pieņemts. 99. grozījums par, pret ar mutisku grozījumu. Jā. Tātad, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. Simtais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Nu, labāk pārbaudām simtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 101 par, pret, atturas, pieņemts. 102 par, pret, atturas. Pārbaudām 102. Beidzam balsot. Noraidīts. 103, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 104 par pret. Pārbaudam 104. Beidzam balsot un pieņemts. Kompromiss P, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 112. kurš par, pret pret, atturas, pieņemts. 113. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss Q, pa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss R, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 116. par, pret, atturas, noraidīts. 118 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss A, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss C, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss B, par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss S par, pret, atturas, pieņemts. Astotais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Devītais par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, atturas, pieņemts. Divpadsmitais par pret atturas pieņemts. Un tad balsojam par eh, atzinumu projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. Un, ja esat pabeiguši balsot, Kazar kungs nepiedalās laikam balsošanā. Beidzam balsot. 46 pār 6 pret. Paldies par paveikto darbu, kuru Kristensen kungs ir paveicis. Nākamais ir atzinuma projekts par profesionālas kvalifikācijas atzīšanu kuģošanai iekšējos ūdeņos. Sākam ar 65. kurš par? pret atturas pieņemts, kompromiss H, pārbaudīt labi, pārbaudām 65. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss H par, pret, atturas, pārbaudām kompromisu H. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss I, kurš par, pret, atturas. Jāpārbauda arī šis. Sākam balsot par kompromisu I. Beidzam balsot. Pieņemts. 51. grozījums ar mutisku grozījumu. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 69. par? Pret? Atturas? Pieņemts. 14. par? Pret? Atturas? Noraidīts. 15. kurš par? Pret? atturas noraidīts. 70. par pret atturas pieņemts. 71. kurš par pret atturas pieņemts. 16. kurš par pret atturas pārbaudām 16. grozījumu. Sākam balsot! Beidzam balsot. Pieņemts. 11. pāns tālāk. 72. kurš par? Pret atturas pieņemts. 73. kurš par? Pret atturas pieņemts. 20. kurš par? Pret atturas pieņemts jāpārbauda 20. grozījums, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 21. kurš par, pret, atturas, jāpārbauda, 21. grozījums, sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. Kompromiss J, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 76. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Pārbaudām 76. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 77. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Kompromiss kā? Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Kompromiss L. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Kompromiss M. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. 84. kurš par, pret, atturas, pārbaudām 84. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss N par pret atturas pieņemts. 86. par, pret, atturas, noraidīts. 88. par, pret, atturas, noraidīts. 87. par, pret, atturas, noraidīts. 89. par, pret, atturas noraidīts. 90. par pret atturas noraidīts. 91. kurš par pret atturas pieņemts. 92. kurš par pret atturas noraidīts. 31. ar mutisku grozījumu, lai mainītu vārda minimumu. Eh, aizstātu šo minimumu uz required. Vai ir kādi iebildumi? Nē. Tad balsojam par šādu labotu grozījumu. 31. kurš par, pret, atturas, pārbaudām 31. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 93. par, pret, atturas, pieņemts. 94. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 95. 94. to pārbaudīt. Labi, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Deviņdesmit piektais, kurš par pret atturas noraidīts. 96. par, pret, atturas, pārbaudām 96. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 33. un 99. kurš par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudām. Labi, pārbaudām 33. un 99. kopā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. un 100. kopā. Kurš par? pret, atturas, pieņemts. Pārbaudām 34. un 100. Kurš tad balsojam? Beidzam balsot. Noraidīts. 35. Kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 102. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 104. par. Tas atkrīt. 36. tad. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. 3. 106. Kurš par? Pret. Atturs. 37. grozījums esot atsaukts, tāpēc mēs uzreiz pārējām pie 106. un atkārtojam balsojumu par 106. Kurš par? Pret. Pārbaudām 106. Sākam balsot. Tātad 106. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Trīsdesmit astotais, kurš par? Pret. Atturas, noraidīts. 108. kurš par? Pret. Atturas, noraidīts. 140. un 111. kopā. Kurš par? Pret. Atturas. To vajadzētu pārbaudīt elektroniski. Tātad 40. un 111. sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 113. par, pret, atturas noraidīts. 42. par, pret, atturas pieņemts. 43. par, pret, atturas pieņemts. 1. par, pret, atturas noraidīts. 44. kurš par, pret, atturas pieņemts. 45. par pret atturas pieņemts. Pārbaudām 45. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts noraidīts. 46. par, pret, pieņ... pieņemts. Trešais grozījums par, pret, atturas. Manuprāt, ir jāpārbauda trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss A. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 50. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss B. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss C, kurš par pret atturas pieņemts. Kompromiss D, kurš par pret atturas pieņemts. Astotais, kurš par pret pārbaudām astoto grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Pirmā daļa 64. grozējiem, kurš par pret atturas pieņemts. Pārbaudam 64. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar viens balss pārsvaru. Otrā daļa ja tā ir atsaukta. Tāpēc pārējām pie 11. grozījuma par, pret, atturas, pārbaudām šo pēdējo 11. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. 39 pret 13. Tāpat balsojam tagad par gala balsojumu elektroniski tātad par šo um, atzinumu projektu. Sākam balsot, beidzam balsot. Četrdesmit četri pār astoņi pret. Apsveicam Elīnu Boileru ar paveikto darbu. madam. Uh... Eh, Labi, tālāk. Melānas kundzes atzinums. Viņa sagatavojas atzinumu par Eiropas Savienības iespējām zāļu pieejamības uzlabošanā. Uh, ir tikai viena politiskā grupa, kas ir atbalstījis kompromisu grozījumus, tad tas ir komiteju ziņā, vai par to mums vajadzētu balsot vai nē. Mēs balsojam elektroniski par to. Sākam balsot. There is, there are lots of compromise. Ir ļoti daudz kompromisa grozījumi, un uh, atbalstiem ir no vieta tikai vienas politiskās grupas, no FTD grupas. Uh, Tādēļ mums tagad ir jābalso par to, vai mums vajadzētu par to balsot. Gribētu pateikt, ka lai gan mana grupa nav uh, parakstījusies neviena no kompromisa grozījumiem, mēs tomēr varētu balsot par dažiem no tiem, būtu tikai demokrātiski, ja mēs par visu balsotu. Vai visi, vai pārējās grupas tam piekrīt? Labi. Tad uh, balsosim tagad. Compromise D, those in Kompromis grozījums D, kas par, pret, atturās, noraidīts. 19. grozījums, kas par, pret, atturās, nav skaidrs. Balsosim elektroniski par 19. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Labi, sekretariāts man e, iesaka atkārtot balsojumu vēlreiz. Tagad balsosim par 19. grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Piecdesmit astotais grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Balsosim elektroniski. 58. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Neredzu rezultātu. Kompromis grozījums E. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 22. grozījums. Kas Labi, tālāk 27. grozījums, kas par, pret, atturās, noraidīts. Vai pārbaudīsim elektroniski 27. grozījumu? Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. grozījums, kas par, pret, atturās, noraidīts. Kompromis grozījums F, kas par, pret, atturas, noraidīts. Šķiet ļoti skaidrs rezultāts bet pārbaudīsim elektroniski. Kompromis grozījums F. Beidzam balsot. Noraidīts. Trīsdesmit pirmais grozījums. Nē, tādā gadījumā 34. grozījums labāk par to balsosim. Kas par? Pret? Atturas? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 35. grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 38. grozījums par? Pret? Atturas? Noraidīts. 85. ir atsaukts. Mm. Tagad kompromis grozījums G, kas par, pret, atturās, noraidīts. Četrdesmit trešais grozījums, kas par, pret, atturās, noraidīts. 47. grozījums, kas par pret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 pret, atturās, noraidīts. 50. grozījums, kas par, pret, atturās, noraidīts. Kompromiss grozījums H, kas par, pret, atturās, noraidīts. 53. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 58. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 37. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Kompromis grozījums I Pārbaudīsim elektroniski 37. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis grozījums I, kas par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss grozījums J par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim kompromisu grozījumu J. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sešdesmitais grozījums par, pret, atturas noraidīts. 62. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 63. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 65. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Kompromiss grozījums kā, kas par, pret, atturās, noraidīts. Kompromis grozījums L par pret, atturās, noraidīts. 71. grozījums par pret, atturās, noraidīts. 69. grozījums par pret, atturās, noraidīts.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 atturās, noraidīts. 74. grozījums. Pārbaudīsim elektroniski 73. grozījumu. Sākam balsot. Sākam balsot par 73. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts.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 tā ir septītā. Visi pārējie grozījumi atkrīt. Tālāk mums jābalso par. Balsosim par 83. grozījumu par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 83. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromis grozījums A. Kompromis grozījums A par, pret, atturās, noraidīts. Tālāk, ceturtais grozījums, kas par, pret, atturās, noraidīts. Sastais grozījums, kurš par, pret, atturās, noraidīts. Divdesmit sastais grozījums, kurš par, pret, atturās, noraidīts. Kompromisa grozījums B, kurš par, pret, atturās, noraidīts. Kompromisa grozījums C, kurš par, pret, atturās, noraidīts. Desmitais grozījums, kurš par, pret, atturās, noraidīts. 11. grozījums, kurš par, pret, atturās, noraidīts. Septiņpadsmitais grozījums. Balsojam. Tad kurš par? Pret. Atturās. Noraidīts. 18. grozījums, kurš par pret atturās noraidīts. Un tagad balsosim par atzinumu projektu ar grozījumiem. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Referenti vēlas izteikties, lūdzu, Milānas kundze. Merci, madame la prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu, protams, pateikties visiem ēnu referentiem un visiem viņu darbiniekiem, kas ļoti mierīgi strādāja pie šī uh, tehniskā ziņojuma, ļoti rūpīgi strādāja un, un rezultāts uh, šajam darbam, neitrālajam darbam, bija tāds, ka mums bija 85 uh, eh, grozījumi, kas uh, ļoti harmoniski iekļaujas un uh, Um, es gribētu pateikties arī visiem tiem, kas uh, piedalījās ēnu referents sanāksmē, kas arī ļoti mierīgi noritēja un ļāva iekļaut 90% no prasībām, kas tur tika izteiktas. Man, uh, protams, ir ļoti žēl, ka rezultāts ir tāds, kāds tas ir. Uh, Eh, tas noteikti eh, bieži nenotiek, eh, varbūt tas ir pirmo reizi, ka tā ir šajā notek komitejā. Es to pieņemu zināšanai un kolēģi arī, bet visā visumā es esmu ļoti mierīga attiecībā uz šo balsojumu, jo um, man mierinājums ir tas, ka uh, tie cilvēki, jūs to zināt, kas uh, aizvien vairāk pievēršas eiroskepticismam, uh, un um, vēršas pret visu šo darbu. Un uh, um, nevar būt tā, taču, ka mēs neizsakām atzinumu, mēs esam sociālo lietu komiteja un visi grozījumi, kas tika iesniegti, uh, Eh, bija arī šādā garā, tātad pieeja medikamentiem visiem, tas ir ļoti būtisks jautājums, tātad es esmu ļoti mierīga, neesmu vīlusies, bet saskumusi. Es atvainojos eh, priekšsādātais kundze, bet eh, tomēr teikšu, kā tas ir. Tā ir maskarāde, kad tiek um, traucēts mūsu komitejas darbs. Thank you, Mr. Kāzais. For... Paldies arī Kāzas kungs ir lūdzis vārdu. Lūdzu, vai mēs varētu pārēt pie balsojuma par nākamo atzinumu? Jā, tā darīsim. Tas ir Pīrīnska kunga ziņojums. Tad nākamais balsojums. Sāksim ar kompromisu gro... pirmo kompromisu grozījumu. Kurš par? Pret? Atturās? Pieņemts.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 Do we have it? And I guess okay. Agnes also uh, will stand it's up. Uh, enough to have a roll. Jā, ir pietiekami, lai tad balsotu par kompromisu. Par personālu balsojumu, par kompromisu grozījumu, par trešo kompromisu grozījumu. Sākam balsot par trešo kompromisa grozījumu. Arī Parīnska kungs to redzēja. Balsojums joprojām ir atvērts. Balsojam par trešo kompromisa grozījumu pie Rīnskunga atzinumam. Tagad beidzam balsot. Noraidīts. 15. grozījums, kurš par, pret, atturās, grūti pateikt, pārbaudīsim elektroniski 15. grozījums. The vote is open. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar divu balsu pārsvaru. Astoņpadsmitais grozījums. Kurš par? Pret? atturās. Pārbaudīsim elektroniski 18. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Viss kārtībā. Grozījums noraidīts. Ceturtais kompromiss grozījums. Kurš par? Pret, atturās, Pieņems. 23. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss grozījums 5, kurš par, pret, atturās, pieņemts. 31. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 32. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 33. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 34. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. Sastais kompromisa grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 42. grozījums, kurš par, pret, atturās, pieņemts. 43. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 44. grozījums par, pret, atturas. Domāju, ka pārbaudīsim elektronisku, balsojam elektronisku 44. grozījumu, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 45. grozījums. Kurš par, pret, atturas viens pieņemts, 46. par, pret, atturas, pieņemts, 47. grozījums par, pret, atturas, pieņemts, 49. grozījums, kurš par, pret, atturas, norēdīts, 50. grozījums par, pret, atturas, pieņemts, 52. grozījums par, pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums 7, kurš par pret atturas pieņemts. 55. grozījums par pret atturas pieņemts. 8. kompromis grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 61. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. 61. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 62. grozījums. Kurš par? Pret. Atturās. Pieņemts. 63. grozījums. Kurš par? Pret. Atturās. Pieņemts. 9. kompromis grozījums. Kurš par? Pret. Atturās. Pieņemts. 65. grozījums par, pret, naturas, noraidīts. 67. grozījums par, pret, naturas, noraidīts. Vai pārbaudīsim elektronu 67. grozījumu? Jā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. grozījums, kurš par pret atturēs noraidīts. 69. grozījums par pret atturēs pieņemts. 70. grozījums par pret atturēs pieņemts. 72. grozījums par pret atturēs pieņemts. 70. Pārbaudīsim 72. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 73. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 10. kompromisa grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 76. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Tiek pieprasīts elektroniskas balsojums. Yes. Yeah, Runātais savu labo. Jā, ir vairāk kā 40 balsis par to. Tad balsosim par atzinuma projektu ar grozījumiem. Sākam balsot. And the vote is now closed. Un beidzam balsot. Pieņemts 43 balsis pār, 2 pret. Paldies par atzinumu, Pirinskī kungs. Un tātad tas tiks iekļauts ziņojumā. With... Turpināsim darbu. Devītais punkts darba kārtībā. Tas ir Eiropas kvalifikācija ietver struktūras izveidošana mūža izglītībai. So we start with that. Yeah. We'll wait for Pagaidīsim, kad uh, situācija zālē nomierināsies. Bet tā kā Hendla kungs vēl nav ieradies, došu vārdu. Līdz referentiem. Sāksim ar Šaudarovs kundzi. Šaudarovs kundze, vārds tagad jums. Děkuji, děkuji vážená paní předsedkyně. Paldies, priekšsādātāji. Jā, es uh, gaidīju, ka Hendelkungs referents teiks ievadvārdus, bet es kā ēnu referente arī labprāt runāšu tautas partijas vārdā. Es uzskatu, ka kolēģa Hendela ziņojums eh, ļoti skaidri apraksta eh, tagadējo situāciju, Eiropas kvalifikācijas ietvara plusus un mīnusus un atbalsta arī Eiropas komisijas mērķi šo ietvaru atjaunināt. Eiropas kvalifikācijas eh, ietvars uh, ir ļoti svarīgs pilsoņiem, bet arī Eiropas Savienībai ko kopumā un svarīgs arī darba tirgumu. Šis ietvars ir uh, svarīgs arī izglītības sistēmu, sistēmu reformām, lai veidotu kopīgu Eiropas uh, izglītības telpu. Eiropas uh, Eh, izglītības ietvers, kvalifikācijas ietvers principā atbalsta šos mērķus, bet tas tomēr ir arī jāatjaunina, lai uzlabotu tā piemērojamību un eh, tādējādi varētu vēl labāk sasniegt mērķus. Šajā izpratnē Eiropas komisija ir izstrādājusi priekšlikumu, kas, manuprāt, ir ļoti labs, un kolēģis referents šo komisijas eh, priekšlikumu ir ļoti labs ņēmis vērā. Uh, Mērķis ir arī stiprināt mobilitātu un nodarbinātību. Kā jau teicu, uh, izglītības sistēmas no tā var tikai iegūt no šī kvalifikācijas ietvara. Beidzot, uh, reformas izglītības sistēmās to arī var izmantot. Šis ietvers ir jāmin arī saistībā ar nodarbinātību. Uh, un arī sadarbojoties ar trešajām valstīm, un to Hendelkungs arī e, min ziņojumā. Principā mūsu kolēģa ziņojums ir ļoti labs pamāts tālākām diskusijām. Es uzskatu, ka mums jādomā par to, kā šo kvalifikācijas ietvaru uh, aktualizēt, atjaunināt regulārāk. To kolēģis arī min kā vienu no iespējām. Es domāju, ka šeit mēs varam arī piedāvāt uh, grozījumus, un to arī darīsim. Dargie kolēģi, es ar prieku gaidu uh, diskusijas par šo projektu, bet gribu norādīt arī uz to, ka Eiropas kvalifikācijas ietvara pārskatīšana uh, ir e, daļa no jauno prasmju darba kārtības, un tā to arī vajadzētu skatīt. Manuprāt, tas ir viens no tādiem labiem ieguldījumiem situācijas uzlabošanai, e, darba tirgu, nodarbinātības e, uzlabošanai. Tas ir ļoti labs konkrēts Eiropas Savienības instruments, ar kuru dar, Eiropas Savienība var situāciju uzlabot. Man tātad ļoti patīk kolēģa priekšlikums, gaidu diskusijas un ies, iesniegsim arī savus grozījumus. Paldies! Piebildīšu arī pati pāris vārdus. Dažas dalību valstis ir uh, sūdzējušās par EQF sadalījumu. Un vai mums ir vienas divas vai pat vairākas dalību valstis, kas nav uh, izveidojušas savus nacionālas kvalifikācijas ietvaru struktūras. Viņām lūdzu to izdarīt 2008. gadā līdz 2010. gadam, bet viņas to līdz šim nav izdarījušas. Es uzskatu, ka mums vajadzētu uh, domājot par darbu virzīšanu uz priekšu, ja vēlamies iekļaut jaunus aspektus ievas struktūrās, mums tas jāsāk darīt. Man arī ir daži jautājumi komisijai. Ko darīt ar kvalifikāciju, kas iegūta formālas vai neformālas izglītības ceļā? Mums vajadzētu to atzīt, un, vai mēs esam saņēmuši lūgumu to atzīt un apstiprināt nu jau vairākus gadus, un mans jautājums ir, kādas konkrētas soļas komisija ir plānojusi spērt, nu, izņemot, protams, vienkārši piekrišanu mums. Dažas valstis ir atradušas iespēju, kā to atzīt ar sam, caur savām piekļuvas politikām, mums vajadzētu mācīties no viņu pieredzes. Jo īpaši te jāpievērš uzmanība neformālajai izglītībai, Un vismaz pašlaik ne visās dalībvalstīs tas tiek atzīts. Bet šāda veida mācīšanās izglītība ir ļoti, ir vairāk izplatīta zemāka sociāekonomiskā līmeņa cilvēku vidū, un mums ir jādara kas atzīšanas labā. Esmu tāpat arī ļoti interesēta tajā, kā komisija plāno aprakstīt visus uh, izglītības rezultātus, neietekmējot uh, mācību plānu vai ne, neradot papildu administratīvo slogu. Mums ir vajadzīga sistēma, kas balstīta uz mācību rezultātiem. Ir ļoti svarīgi, lai tas tiktu definēts tādā veidā, uh, ka tas atspoguļotu visus izglītības un apmācības mērķus. Tāds būtu pāris piezīmes un jautājumi komisijai. Bet tagad iziesim cauri e, runātāju sarakstam. Nākamā līdzreferente ir Sidnānskas kundze. Pārts jums. Veľmi pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi za návrh textu rezolúcie. Gribēju pateikties referentē par rezolūcijas tekstu un par jautājumu. Esmu priecīgi, ka mēs ne tikai ņemam vērā Eiropu šajā uh, kontekstā, mēs arī runājam par trešo valstu kvalifikāciju atzīšanu, lai varētu šādas kvalifikācijas atzīt ātrāk. Tas ir ļoti uh, labi, ņemot vērā tuvākās kaimiņu valsts, piemēram, Ukrainu. Es būtu pateicīga, ja mm, tāds arī paliktu tekstā. Ir svarīgi saņemt klāja skaidrs atbildes uz tehniskajiem jautājumiem, kas ir komisijas atbildības joma. Kā komisija plāno risināt dažādas uh, anomālijas vai īpatnības konkrētās dalību valstīs, kā komisija rēģēs uz sensitīviem jautājumiem, labprāt saņemtu precīzu atbildi. Paldies! Madam Weber. Vēbers kundze. Uh, thank you very much, Chair. First of all, I understand. Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu, ka mēs izskatām šo jautājumu un rezolūcijas projektu atsevišķi. To mēs darām procedurālu iemeslu dēļ, bet, ja palūkam to pēc būtības, nu, ir skaidrs, ka nevaram lietas nošķirt. Es pilnībā jums piekrītu, priekšsādātājs kundze par to, kā komisija risinās neformālās izglītības jautājumu. Ja runājam par jauno prasmi darba kārtību, un tā ir ļoti būtiska svarīga daļa, to vajadzētu atspoguļot arī kvalifikāciju ietvarā, jo īpaši runājot par mūža izglītību. Es domāju, ka to šos aspektus vajadzētu atspoguļot mūsu jautājumos un rezolūcijas projektā. Es piekrītu, ka jautājums ir krietni viens sarežģītāks, komplicētāks. Zinām, mm, ka mēs kā Eiropas Savienība un Eiropas Savienības darba spēks eh, sasaistās arī ar kaimiņa reģioniem un daži kā tas ietekmē migrācijas aspektus. Labāks regulējums ir nepieciešams arī šajās jomās. Esmu pārliecināta, ka visi šie aspekti tiks atrisināti ar grozījumu, palīdzību un rez rezolūcijas projektu uzlabošanas gaitā. Paldies! Labas kundze šeit nav. Vai kāds pārstāv goja grupu? Nē. Nē, tad dosim vārdu Zadokas kundzei no zaļo grupas vārds jums. Paldies priekšsēdētāji! Mēs pilnībā piekrītam šim paziņojumam, ko sagatavojas mūsu priekšsādātājs, ka Eiropas kvalifikācija ietvaru mērķus nevar pilnībā sasniegt, un šī sistēma ir jāpārskata saskaņā ar jaunajām padomas rekomendācijām. Es pilnībā atbalstu iepriekšējā runātāja komentārus. ka jāatrisina problēma, kas pastāv ar neformālo izglītību. Vēl kāda būtiska problēma ir tas, ka šis kvalifikāciju ietvers, ietvers struktūra, ka tas ir jāsasaist ar darba tirgu. Dažās dalībvalstīs, man arī manējā, ir speciālistu mārketinga, jurisprudences uh, Eh, speciālistu pārprodukcija, bet mums eh, pietrūkst inženieru, programmētāju un tā tālāk. Mums ir jāapvieno nacionāla, jāsavieno nacionālās un Eiropas metodes, lai labāk pielāgotu izglītību darba tirgus vajadzībām. Esmu lūguma rakstu komitejas locekle, un man jāsaka, ka esam saņēmuši daudzus lūguma rakstus par kvalifikāciju atzīšanu, jo īpaši no Austrum Eiropas valstīm. Uh, vēl vakar mums notika sanāksme, kurā piedalījās daudz eksperti, un tikai iezīmēts tas, cik liela problēma ir šī kvalifikācija neatzīšana. Es varu mm, to ļoti labi ilustrēt ar lūgumu rakstu skaitu no Austrum Eiropas valstīm, kā jau teicu. Un man ir liels prieks, ka nodarbinātības komiteja man ir nominējusi mm, izskatīt un informēt arī par to, kas notiek lūguma rakstu komitejām. Un tādēļ gribēju vērst jūsu uzmanību uz šo ļoti lielo lūgumu rakstu skaitu, kas saņems par uh, diplomu atzīšanu tikai no trešo valstu pilsoņiem, bet arī no dažām Eiropas Savienības dalību valstīm un viņu pilsoņiem. Es ceru, ka strādāsim veiksmīgi pie grozījumiem un sagatavosim labus jautājumus par rezolūciju. Paldies! Eh, Madam Agija. Agijas kundze. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu pateikties referentam par uh, pirmo ziņojumu projektu, ar kuru tagad varam strādāt. Man ir dažas bāžas un dažas piezīmes un arī dažas norādes. Jo tad, kad mēs runājam par mūža izglītību, tad uh, Es uh, domāju par to, uh, ka tur slēpjas arī zināms risks, kas uh, daudzās dalībvalstīs ir arī diezgan redzams. Proti, darba tirgus ir tik nedrošs, tik trausls, ka visu laiku cilvēkam ir sevi tā kā jāizdomā no jauna, visu laiku ir kaut kas jāizgudro, ko tad darīt, kad tiek zaudēta darba vieta, un kad es arī domāju par uh, izglītības sistēmu modernizāciju, piemēram, Itālijā, kad domāju par to, kas tur notiek, tur uh, tagad uh, zināmā mērā uh, tiek dota priekšroka tādai uh, darba tirgus sistēmai, kas balstās tikai uz konkurenci, uz uh, bezrobežu liberālismu, un zināmā mērā tā ir tāda uh, Uh, vesela ražošanas sistēma, kas tiek uh, nolīdzināta līdz ar zemi. Kādreiz taču tas bija pamatu pamats uh, un bija visa pamatā arī konkurences ziņā, konkurētspējas veidošanā. Un tagad cilvēkiem visu laiku ir jāmācās kaut kas no jauna, varbūt jāmaina kvalifikācija un visu laiku ir uh, jāskrien pakaļ visām šām nemetīgajām pārmaiņām, kas Eiropā notiek. Bet cilvēki nespēja eh, tam tikt līdzi, ne, nespēja tam turēties līdzi. Un vēl viena lieta. Bieži vien mēs runājam par formālo un neformālo izglītību, vai mēs eh, gribam koncentrēties uz to, kas ietilpst um, dalībvalstu izglītības sistēmās, mums vajadzētu uh, novērst to, ka neredzam uh, bagātību, kas uh, tiek uh, sniegta cilvēkiem papildus izglītības sistēmām. Un kvalifikāciju atzīšana um, man šķiet ļoti svarīgs jautājums, arī ņemot vērā migrācijas plūsmas. Tas ir jāņem vērā par to runājot bet arī, kad runājam par eh, to, eh, kurās jomās tad vajadzētu izglītot cilvēkus. Tas viss ir eh, jāizvērtē pēc vecuma grupām, pēc spējām, un mums ir jācenšas piedāvāt vairākas iespējas un tādas iespējas, kas atbilst cilvēku spējām un īpašībām. Uh, Un es domāju, ka arī mūsu kultūras mantojuma aizsardzība ir jāturpina, kultūras mantojums ir jānodod tālāk. Kas attiecas uz klāvu kāds atzīšanu, tad man šķiet, ka mana valsts Itālija ir vienīgā, kas uh, ir ļoti atpalikusi un kas uh, vēl kvalifikācijas ietvaru nav īstenojusi, nav izveidojusi šādu savu ietvaru, un tas ir ļoti um, smagi, jo mūsu valstī tieši ierodas visvairāk um, bēgļu, un mēs paši atņemam sev iespēju izmantot šādu ļoti efektīvu instrumentu un tādējādi ilgspējīgi tikt galā ar migrācijas uh, apjomiem. Tātad šeit vēl ir daudz, kas darāms, un mēs arī mūsu komentārus nodosim referentam. Paldies! Paldies, Martāna kungs! Merci, Paldies, priekšsādātāji! Tā ir, ka labāka kvalifikācija un diplomu atzīšana būtu nepieciešama Eiropas Savienības ietveros, kur izglītības sistēmas joprojām vēl ir pārāk atšķirīgas uh, un tādējādi tas neveicina mobilitāti. Un tomēr Eiropas Savienība jau ir mēģinājusi uh, vienādot izglītību apmācību, izveidojot LMD uh, un uh, Eh, šīs eh, bakalaura un um, maģistra grādu sistēmas 2000. gadā, lai eh, dalībvalsts varētu izveidot ekvivalentus. Bet šobrīd mēs konstatējam, ka ja maģistra grāds ir šī piecu gadu programma, um, pēc bakalaura, un tā ir diezgan vienāda, tad tomēr uh, Eh, citas eh, lietas, eh, bakalaurs Anglijā, piemēram, ir divas, trīs gadus vai četrus gadus. Tātad tur nav vienāda sistēma. Un šī atbilstības problēma rada problēmas arī mobilitātei. Un vajadzētu veicināt darbaņēmēju mobilitāti un uh, Eh, tas tomēr nozīmē arī, ka algas eh, tiek nonivilētas un eh, prasmes tiek nonivilētas un cilvēki tiek izrauti no savas vēstures un kultūras ietvara, kā jau Vagienas kundze to minēja. Visbeidzot, kā jau visos tagadējos Eiropas tekstos, tiek skaidri runāts par migrantiem, uh, netiek runāts vienkārši par kvalifikāciju atzīšanu Eiropiešiem Eiropā, kas jau būtu labs sasniegums, bet arī par uh, ārvalstu uh, izglītības atzīšanu, lai veicinātu migrantu integrāciju. Ja atkal uh, ir viņiem jāatrod darbs vismaz sešos uh, mēnešos, uh, kamēr mēs nevaram to uh, izdarīt mūsu jauniešiem, uh, um, Morāna Šarķērs kundze, ar to arī beigšu un neko daudz neesmu runājis. Paldies! Madam Sojdrova. Sodrovskundze. Ano, děkuji. Já jsem ještě chtěla takové do... Paldies. Es gribēju vēl uh, pievērst jūsu uzmanību vienai lietai, uh, izteikt arī kādu papildinājumu un uzdot jautājumu komisijas pārstāvim, pirms mēs iesniedzam grozījumu priekšlikumus. Šeit e, mēs e, skatām sakojošu jautājumu, kas skar e, padomas ieteikumu, kas tiek gatavots. Tagad būs padomas un parlamenta ieteikums, bet tagad situācija nedaudz mainās kompetenču kontekstā. Un tāpēc es gribēju uh, komisijas klātsošos pārstāvjus lūgt atbildēt uz sakojuši jautājumu. Vai jums tiešām ir dalībvalstu atbalsts, lai Eiropas kvalifikācijas ietvaru eh, tādā plašākā mērogā mainītu? Es saņēmu informāciju, ka dažas dalībvalstis uzskata, ka ir pār agri veikt šādas būtiskas izmaiņas, jo līdzšinējais eh, kvalifikācijas ietvars šajās dalībvalstīs nav vēl pilnībā ieviests, un to arī kolēģi apstiprināja. Tātad, eh, ka izmaiņas būs uh, Nevis tādas plašas, bet vienkārši tādas, eh, lai ļautu valstīm labāk īstenot un izmantot kvalifikācijas ietvars. Tāds ir šīs eh, atjaunināšanas mērķis. Paldies. Gerike. Gerikas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ja mēs šodien runājam par Eiropas kvalifikācijas ietvaru mūža izglītībai, tad eh, es kā. Ka parlamentārietis no ģimeņu partijas to uzskat par svarīgu jautājumu un gribētu pieminēt vienu punktu, ko no uh, sarunas ar jaunām mātēm uh, uzzināja pagājuši nedēļ. Um, tātad tur ir runa par to, ka um, sievietēm ir jādomā par to, kā atgriezties atkal darba tirgu. Jaunās māmiņas par to tiešām satraucas. Uh, Um, es gribētu teikt, ka bērnu kopšanas atvaļinājums ir darba laiks un nevis atvaļinājuma laiks. Uh, tas, ka cilvēki ir mātes un tēvi, uh, viņiem arī daudz ko iemāca, vairāk nekā izglītības sistēma. Mātes un tēvi iegūst tādas kompetences, uh, ko cita neiegūst, un tās viņi ņem līdzi arī savā darba dzīvē, kad atgriežas darba vietā vai uh, strādā kā uzņēmēji, un šīs mātes un tēvi ir arī tie, kuri ieliek pamat akmeni savos bērnos mūža izglītībai. Es gribētu aicināt uh, šajās debatēs par mūža izglītību ņemt vērā to, ko dod un dara vecāki, bet arī, kas viņiem ir vajadzīgs. Es gribētu uh, lai uh, mātes turpmāk dzirdētu tādus teikumus, kā uh, wow, tu gan daudz esi iemācījusies bērnu kopšanas atvaļinājums laikā. Paldies. Thank you, Madam Sander. Paldies, Sanders kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vienkārši uzsvērt, ka ir eh, jābūt šim ietveram un tas ir jāstiprina. Un tas eh, ir jo īpaši svarīgi pierobežas reģionos, kur darba ņēmēju mobilitāte ir ikdiena. Uh, Es eh, pirms dažām dienām biju Elzasas, mana reģiona ziemeļos, un tur ir tiešām milzīgs nelīdzsvars starp darba tirgu Francijā un Vācijā. Uh, Vācijas darba tirgu tiešām ir nepieciešamas darba rokas, un uh, Francijas pusē savukārt ir augsts bezdarbs. Un, uh, tad, kad es diskutēju ar šiem cilvēkiem, kas uh, no tā tiek skārti, un ar apmācības uz, um, um, iestādēm, gan izglītības, gan mūža izglītības iestādēm, mēs saprotam, ka ir problēma ar diplomu un kompetenču atzīšanu, jo mēs Francijas pusē izglītojam dažādus cilvēkus, dažādām kvalifikācijām, bet tās nav atzīts Vācijas pusē. Un tad ir tādi neveikli risinājumi bieži vien, bet mums ir beidzot jāievieš eh, piemērots un stiprināts Eiropas ietvers kvalifikācijā atzīšanai. Paldies! Thank you, madam. Paldies, eh, Ranžtetī kungs, kundz lūdzu. Ranšantie kundze. Negribat izteikties, vai vēl kāds cits grib izteikties? Nē. Varbūt tad eh, komisijas pārstāvim ir kaut kas sakāms, kaut kas piebilstams. Lūdzu, jums vārds. Sorry. Um, to... Es atvainojos, es gribēju tikai pateikties par visiem komentāriem, un mēs pilnīgi noteikti tos izskatīsim, un gribēju pateikt, ka bija jautājums par to, vai dalībvalstis atbalsta priekšlikumu. Es gribēju vienkārši pateikt, ka šobrīd eh, mēs esam sarunu procesā, padomē, tāpēc nevaram eh, neko teikt, pirms tas ir noslēdzies. Mums ir jāgaida vienkārši, kad sarunas beigsies. Paldies! Thank you. Paldies. Un tā kā Hendel kungs vēl nav klāt, man šķiet, ka mums ir jāatstāj šis jautājums. Atgriezīsimies pie tā acīm redzamu iemeslu dēļ. Un skaidrs ir tas, ka tas ir viens no svarīgākiem darbkārtības punktiem – tātad par kvalifikācijām. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 19. oktobris 12. Un nodarbinātības komitejā ir paredzēts to pieņemt 29. novembrī un eh, decembrī pirms Ziemassvētkiem tas tiks skatīts plenārsēdē. Tagad pāriesim pie desmitā darbkārtības punkta - prasmju garantijas izveide. to jau esam apsprieduši, un tā kā Hendelkungs vēl nav ieradies, tad uzreiz dosim vārdu līdz referentiem. Ceru, ka lielākā daļa ir klāt. Vai Morāna Šarņķē kundze uh, izteiksies? Lūdzu, jums vārds. Paldies, uh, liels paldies priekšsēdētājs kundze. Es sākumā gribēju uh, apsveikt rezolūcijas priekšlikumu un mutisko jautājumu, ko sagatavoja mūsu priekšsēdētājs, nodarbinātības un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs Tomas Hendels. Šeit tiešām tiek norādīts uz ļoti būtisku jautājumu, kurā mums ir jārīkojas un jāmobilizē arī dalība valstis. Tātad mēs esam lepni par mūsu priekšsādātāju iniciatīvu ķerties klāt šim jautājumam. Tautas partija, mana politiskā grupa ir iesniegus grozījumus, lai piedalītos uh, ziņojuma projektu uzlabošanā. Centrāls punkts eh, šajā darbā ir eh, parādīt, ka ir patiešām saikne uh, starp cilvēkiem, kam nav kvalifikāciju un vāju uh, et, dalību valstu ekonomisko sniegumu, konkurētspēju. Tātad, ja mēs Eiropā vēlamies stimulēt ekonomiku un veicināt darba vietu radīšanu un tā pašā laikā neņemam uh, vērā šos uh, nekvalificētos cilvēkus, tad uh, Par to ir jādomā, tas mums visiem vajadzētu, tas mums visiem būtu jāņem vērā. Otrakārt, mums ir eh, jāsāk rīkoties, lai tās kompetences, kas tiek iek, iegūtas apmācībā, bet kas arī tiek iegūtas pēc tam, eh, taiskaitā dažādās asociācijās un ārpus izglītības un apmācības sistēmas, lai tās varētu tikt atzītas, lai būtu tāds stingrs, stabils pamats, eh, eh, kamēr apmācība ir ļoti nepietiekama. Un tas ir īpaši svarīgi runājot par digitalizāciju, par šo attīstību tie uh, cilvēki, kas no izglītības sistēmas nav guvuši kvalifikāciju, tiem tas ir ļoti svarīgi. Un tāpēc ir jāuzsver šie jautājumi, un tas arī uh, tiek uh, pareizi uzsvērts jautājumā komisijai. Ir viens punkts, kas man nedaudz rada bāžas. Un jūs arī sapratīsiet, kāpēc man tas šķiet ļoti jūtīgs jautājums. Proti, ka uh, Mēs e, nevaram mobilizēt dalībvalstis tik būtiskā politikā kā šī e, par šo prasmju garantiju, e, neparādot skaidri dalībvalstīm, ka te ir izvēles iespēja, ka tas nav obligāti, un otrs puses mēs uh, balstāmies uz tagadējo situāciju, un mūsu nabaga Eiropas sociālais fonds no tā cieš. Mums ir jauniešu nodarbinātības iniciatīva, visas uh, politikas, kas ir saistītas ar atgriešanos darbā, balstās uz sociālo fondu, un mēs atkal uzliekam vienu slānīti vēl virsū. Es domāju, ka ja Eiropa grib ar, izrādīt izlēmīgu rīcību šajā jautājumā, tad ir vajadzīgs attiecīgais finansējums. Un jūs zināt, ka šobrīd ir eh, dažāds eh, finansējums, dažādi fondi cilvēku kapitālam un nodarbinātībai. Uh, atvēlētie finansējumi, par to ir daudz diskusiju šeit, bet tā kā tas ir tik svarīgs jautājums, kā šis mums tiešām ir jārīkojas izlēmīgi, stingri, aizstāvot uh, finansējumu, pietiekamu finansējumu, jo tad, kad tas nonāk dalību valstīs reģionu līmenī, ja nav politisko līniju atbilstoša finansējumu, uh, tad uh, būs ļoti grūti izskaidrot, uh, ka tas ir svarīgs jautājums, ja nav finansējuma. Tātad šeit Eiropas sociālais fonds nedrīkstētu būt vienīgais fonds, uh, no kura tiek finansēta jauniešu garantija. Es atvainojos prasmju garantiju, un es domāju, ka mums ir skaidri jāpasaka arī dalību valstīm, ka šis ir svarīgs jautājums un jāpiedāvā attiecīgs finansējums. Uh, iniciatīva, ko tautas partija pilnībā atbalsta, bet ir jābūt ambiciozākiem, lai atbalstītu šo prasmju garantiju. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Thank you. Paldies, Pāvelkungs. Thank you. Paldies. Pirmkārt, es eh, ļoti atbalstu šo prasmju garantiju. Manuprāt, tā ir liela iespēja Eiropai. Es uzskatu, ka šī iniciatīva arī dalībvalstīm ir jāuztver kā ieteikums virzībai zināmā virzienā, kā mūža izglītības iniciatīva, kas dalībvalstīs varētu tikt īstenota. Tas ir ļoti svarīgi, lai nacionālie uh, sociālajie dienesti saprastu, ka tas nav papildus sloks, bet vienkārši no jauna jāizvērtē darba tirgus vajadzības. Es tiešām ceru, ka uh, kamēr šī iniciatīva nav juridiski saistoša, dalībvalsts to tomēr pieņems, uh, ņemot uh, par pamatu šo iespēju pārstruktūrēt savu finansējumu, lai dotu atbalstu uh, svarīgai sabiedrības daļai un lai panāktu labus rezultātus. Un es gribētu uzsvērt vairākas lietas, kas, manuprāt, būtu jāizteno šīs garantijas ietvaros. Pirmkārt, dalībvalstīm ir jāievieš kopēji Eiropas principi, um, ņemot vērā formālu un neformālu izglītību, un kā jau padomas uh, secinājumi to iesaka no 2012. gada. Un uh, mums ir uh, jāintegrē šie uh, zemu kvalificētie cilvēki Otrakārt, ir jāievēro stingri subsidētas princips, un tomēr komisijai būtu jāatbalsta dalībvalstu uh, pūliņi, um, piedāvājot paraugu prakses piemēru un uh, monitorējot progresu. Treškārt, dalībvalstīm padomē ir jāatbalsta šī iniciatīva. Mēs nevaram zaudēt Eiropā šos pilsoņus, tie ir jāintegrē darba tirgu. Paldies! Thank you! Paldies! Devēkers kundze! Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Principā prasmju, ja kompetenci garantija nav slikta ideja, jo pamatprasmju uh, izmantošana sabiedrībā ir ļoti svarīga, bet Eiropas Savienībā dalība valsts ir atbildīgs par izglītību. Manā valstī Vācijā tas pat ir federālo zemju atbildība. Uh, atbilstošās nacionālās un reģionālās iestādes uh, ir izveidotas un tām ir atbilstoši modeļi, kas novad pie zināmas konkurences un tādas uh, dzīvīgas situācijas tirgu. Mums nevajadzētu aizvien vairāk kompetences vilkt uz Briseli. Uh, cilvēkiem nav vajadzīga tāda uh, augstprātīga pamācīšana no augšas problēmas ir jārisina uz vietas, tas atbilst arī subsidiaritātes principam. Mūsu sabiedrību resursi ir ierobežoti, un mums vajadzētu decentralizētajiem lēmumu pieņēmējiem atstāt uh, viņu ziņā šo lēmumu, kā tos vislabāk izmantot. Um, mēs varētu sniegt ieteikumus, mēs varētu dot rekomendācijas uzņēmiem vai universitātēm. Uh, un EKR arī um, atbalsta aicinājumu veidot reģionālos inovāciju klasterus. Ja komisija attīstītu šo priekšlikumu šajā virzienā, tad, mūsuprāt, tas būtu pareizais virziens. Paldies! Thank you, man... Paldies, Vēbers kundze! Paldies, priekšsādātāji! Protams, mēs zinām, ka ir eh, desmitiem miljonu cilvēku Eiropā, kuriem nav pietiekams prasmes un eh, arī digitālās prasmes pietrūkst, tātad kaut kas ir jādara. Taču tajā pašā laikā es domāju, ka mums ir eh, jāraugās dziļāk, kas tad ir šīs situācijas iemesli. Uh, Un katra dalība valsts un arī Eiropas Savienībai un Eiropas komisijai vajadzētu domāt par tādu visaptverošu pieeju, kā uh, risināt ne tikai tagadējo situāciju, bet arī uh, veikt pasākums nākotnē, lai novērstu līdzīgu situāciju. Kāpēc tad cilvēki nesaņēma kvalifikāciju izglītības sistēmā? Kāpēc viņi pamet skolu? Um, necīnoties pret eh, nabadzību, mēs eh, nepanāksim veiksmīgus rezultātus, varbūt saņemsim eh, ierobežots rezultātus īsā termiņā, bet ne ilgtermiņā. Un tāpēc mums ir, manuprāt, jābūt nedaudz ambiciozākiem arī ar šo mutisko jautājumu un rezolūcijas projektu. Tajā pašā laikā es domāju, ka vismaz tāds ir mans viedoklis, ka šeit nav uh, Uh, jājautā komisijai nāk klajā ar stratēģiju, kā iesaistīt dalību valstis, bet drīzāk jāaicīja komisiju strādāt kā starpniekam starp dalību valstīm un jāveicina sadarbību, jo ir tādas dalību valsts Eiropas Savienībā, kas ir veiksmīgi uh, risinājuši šo jautājumu, cīnoties pret uh, šo prasmi trūkumu un ir veiksmīgi strādājušas pie šo prasmu iegūšanas. Tātad varbūt komisija varētu eh, apkopot šo te labāko praksi un iesaistīt citas dalībvalstis tās īstenošanā. Un ir vēl viens aspekts, kas, eh, manuprāt, rada jautājumus. Pirmajā jautājumā mēs runājam par eh, to, ka komisijai vajadzētu uh, veicināt eh, sociālo partneru pieeju lēmumu pieņemšanas procesam. Tas man ir eh, diezgan grūti saprotams, kāpēc mēs aicinām komisiju to darīt, kamēr tas ir kaut kas, kas būtu jārisina katrā dalībvalstī. Pirmdien es eh, savā valstī organizēju uh, droši vien pirmo uh, darbu semināru, kas apkopo visas iesaistītās puses, un tas bija ļoti labs seminārs, viņiem bija iespēja tiešām uh, diskutēt, apmainīties viedokļiem, un tā mums vajadzētu strādāt. Varbūt komisijai vajadzētu nākt klajā ar virkni ieteikumu dalībvalstīm, bet neiesaistīties vairāk nekā ir nepieciešams šajā jautājumā. Paldies! Thank you. Uh, Paldies! Lina Boile nav klāt, vai kāds viņu aizstāja goja grupā? Nē. Tad ejam pie zaļajiem. Mezeričkungs nav klāt. Tad Laura Agēja. Lūdzu, jums vārds. Grazie, Presidente. Ehm, io qui in questa... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Esmu mazliet apmulsusi par daļu no šī ziņojuma satura, un es paskaidrošu, kāpēc. Mēs šeit runājam par lielu skaitu pieaugušo, kuriem pietrūkst lasīt prasmes, matemātiskās prasmes un digitālās prasmes. Tātad liels cilvēku skaits, kuri nevar piedalīties darba tirgu, un mums jānodrošina, lai viņi iegūst nepieciešamās prasmes, lai varētu integrēties darba tirgu, bet mums jāuzdodas pirms jautājums sev, kāpēc tik liels cilvēks skaits nespēja piedalīties darba tirgu, kāpēc mēs joprojām cīnamies par risinājumu atrašanu. Pēdējo 15-20 gadu laikā, man liekas, ka esam zaudējuši daudz prasmju un profesiju. Un tas ir atstājis eh, negatīvu ietekmi uz daudzām valstīm, tā skaitā arī uz manu, uz Itāliju. Piemēram, mums bija augsti attīstīta nozare, amatniecība, tur bija ģimeņu uzņēmumi, amatnieki, kas veica ļoti augsti kvalificētu darbu, izglītoja nākamo paudzi, radīja darba vietas tie nevienmēr bija cilvēki, kas eh, ieguvuši diplomas no universitātēm, eh, bet viņi bija ieguvuši apmācību un spēja nodarboties ar eh, konkrētu profesiju un nodot tālāk šīs prasmes, radīt kvalitatīvus produktus un kvalitatīvus darba vietas. Tagad, kad viss tiek masveidā ražots, cilvēki labprātāk pērk kaut ko tādu, nevis kaut ko, ko ražojuši amatnieki savām rokām. Tā tāda sabiedrības attieksme, ka viss tiek lietots un izmests, un tā rezultātā miljoniem cilvēku ir uz ielas, viņi nemāk lasīt, nemāk skaitīt, nevar piedalīties darba tirgu. Uh, Tādējādi darba tirgu ir negodīga konkurence. Multinacionāla eh, kompānija var nedēļas laikā sagatavot virtuvi, eh, nedēļas laikā tātad ar tūkstots eh, detaļām. Amatniekam būs brīnišķīga virtuves iekārta, bet tā būs sagatavojama daudz mēnešu laikā, un viņi nespēja konkurēt cilvēki, kas eh, ražo kvalitatīvas, ilglaicīgas lietas, nevar atrast sev vietu darba tirgu, tāpēc mums jābūt eh, īpaši uzmanīgiem, eh, skatoties, kādas ir iespējas šiem cilvēkiem saglabāt savas darba vietas, bet es domāju, ka mēs esam pārāk tālu aizlaiduši šo procesu, un, un šobrīd tas kā pa spirāli tikai virzās uz leju. Uh, pati sistēma nav spējīga tikt galā ar to pārmaiņu tempu, kādu mēs e, uzspiežam to, varbūt nepieciešams radikāli mainīt lietas, padomāt par aizsardzības mehānismiem e, tam mantojumam, kas ir mūsu amatniekiem, kas tikuši nodot kā prasmes no paudzes uz paudzi, un varbūt mums vajadzētu apsvērt e, apmācību organizēšanu amatniekiem, prasmīgiem amatniekiem ļaujot viņiem izmantot savas prasmes, lai sniegtu apmācību citiem, un tādējādi nodrošinot to, ka, ka arī nākotnē pastāvēs vēl amatnieki un spēs uh, izmantot šīs prasmes, nu, radīt labklājību, kas uh, nāks par labu arī valsts ekonomikai. Protams, ka viņiem ir nepieciešama arī matemātikas prasmes un digitālās prasmes, bet šobrīd tik daudz jaunieši uh, ir kļuvuši par upuriem šajā lejupējošos spirāles e, mehānismā. Un e, mēs ar ierobežoto apmācības iespējām e, neesam ļauši viņu apgūt ne pits cepēji, ne arī frizieru profesijas. Uh, Bet ir daudz šāds profesijas. Santehniķi, piemēram, kas man ir arī bieži nepieciešama, vai elektriķi pakalpojumu. Man ir grūtības atrast kādu, kuram ir nepieciešamās prasmes par saprātīgu naudas e, summu. Tāpēc pārstāsim domāt par e, šīm profesijām kā par otršķirīgām, pārdomāsim e, par to, ko dara Eiropas sociālais fonds Mums ir miljoniem projektu un idejas. Tomēr kritēriji, kas tiek izmantoti, lai atlasītu projektus un piešķirtu resursus no Eiropas sociālā fonda, īsti tam nedara. Un ja mēs vēlamies sasniegt eh, kādu progresu jūtamu, uh, attiecībā uz uh, apmācību, nodrošināšanu un kvalificētu darbspēku veidošanu mūsu valstīs, tad mums ir nepieciešams mainīt uh, to, kā izmantojam uh, pieejamos resursus. Mēs šobrīd izmantojam nepareizo pieeju. Dažkārt mēs investīcijām lietās, kas nevis atrisina nabadzības problēmas, bet tikai pavairotās. Paldies! kā jau es pieminēju, Moranša Tjēkundze ir uzaicinājusi e, pārstāvjus e, no Vīnes e, rūpniecības un tirzniecības kameras. Esat sveicināti mūsu komitejā, mums bija balsošana un pēc eh, balsošanas eh, palikušo deputātu skaits ir eh, stipri mazāks. Ikdienā tomēr mēs šeit strādājam daudz lielākā skaitā, bet mums prieks jūs redzēt šeit un cerams, ka jūs izbaudat savu vizīti Eiropas parlamentā. Uh, then, uh, we'll go to Mr. Martin. Martēna kungs. Merci. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam īsi lai netraucētu Morāns Šantie kundzei. Kaut gan tas nav pateikts tekstā, mēs jau zinām, kurš uh, iegūs no šīs uh, garantijas. Tā ir vērsta uz uh, vājākiem sabiedrības grupām, kas uh, nevar piekļūt apmācībai. Tas ir labi, tas ir nepieciešami. Ir pārāk daudz jauniešu, kas uh, pamata izglītības sistēmu bez diploma. Uh, un eh, tagad bez diploma atrast darbu ir ļoti grūti, tāpēc ir arī uh, svarīgi uh, ieviest apmācību no 14 gadu vecuma, bet uh, jūs vēršaties uh, pie šiem uh, visievainojamākajiem, bet uh, izskatās, ka tieši migranti būs tie, kas vairāk iegūs no šīs garantijas, tāpēc ir jābūt uh, Eh, ļoti uzmanīgiem. Šī ir brīvprātīga schēma, bet teksts pierāda, ka parlaments jau nožēlo šos divus aspektus. Tātad mēs riskējam, ka tiks eh, izveidots obligāts eh, šis ietvers un visām valstīm būs tas jāievēro minūte 18. Paldies! Thank you for that. Paldies. Šoidarovs kundze. Lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties par šo Eiropas komisijas priekšlikumu un norādīt uz to, ka tas ir tikai ieteikums. Tātad tikai pēdiņās liekot, tātad Eiropas komisija piedāvā dalību valstīm instrumentu, lai tās varētu tikt galā ar e, problēmām, kas rodas cilvēkiem e, pametot mācības un pēc tam nespējot integrēties darba tirgos. Daudz kur to dēvē par e, otrās iespējas programmām. Tātad tie, kas nav pabeiguši izglītību, viņiem tiek dota iespēja pabeigt šo izglītību tā, kā tas bija plānots. Situācija daudzās dalību valstīs tomēr ir ļoti atšķirīga, un to vajadzētu ņemt vērā. Bet tas, kas ir vienādi visās dalību valstīs, ir tas, ka tie, kuri nav iegūši pamat prasmes attiecībā uz eh, personīgo un arī profesionālo uh, dzīvi, nespēja uh, eh, eh, integrēties darba tirgu, un tur ir nepieciešams vismaz pamatprasmes veidot. Es tāpēc arī augstu vērtē to, ka šīs trīs pakāpes sistēmas eh, pieeja ir, tiek izvērtētas eh, vajadzības, piedāvāts risinājums un eh, tad izvērtē, kas tiek sasniegts. Es domāju, ka šī sistēma var būt sekmīga, un to es saku kā deputāta no Čehijas. Čehijā 6% iedzīvotāju nav pabeigti izglītība. Un es šo tekstu augstu novērtēju kā instrumentu, kuru mēs varētu izmantot Čehijā, lai katrs iedzīvotājs varētu iegūt vismaz pamat izglītību. Un to tagad varēs izmantot visās dalību valstīs. Es atzinīgi vērtēju šādu instrumentu. Uh, Eh, atzinīgi vērtēja arī visu prasmu programmu kā tādu, to ir nepieciešams eh, arī izmantot un īstenot. Paldies, Maranšana Tiekundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es varu eh, piekrist Saidrovs kundzei, ka mums šobrīd ir patiesa problēma jo liela daļa jauniešu nav uh, pamata, uz kura balstoties varētu veidot uh, karjeru. Tātad ir, uh, tas ir uh, jāatgūst, uh, bet ar dažādām metodēm, un tāpēc uh, uh, apmācība ir ļoti svarīgs instruments, jo tādējādi var uh, Eh, cilvēks eh, atgūtu nokavēto un veidot eh, savu profesionālo dzīvi. Un tas ir tiešām tāds kārdinājums, ko vajag noraidīt, ka tas, kam nav kvalifikācijas, ir viņam jāliek mācīties. Uh, bet uh, tas, ka viņš nav iemācījies lasīt vai rakstīt vai skaitīt un arī nezina uh, neko, neprot neko no digitālajām lietām. Tagad viņiem ir eh, jāmācās daudz konkrētāk un humānāk. Un do, otrā lieta, par ko gribēju runāt, ir tas, ka, ko es redzu savā valstī. Jūs runājat par Čehijas republiku, bet mūsu valstī mums ir 20% jauniešu, kuri atgriežas, tātad um, tātad, kuri sāk mācīties, neprotot lasīt. Un treškārt, pat ja mēs to visu izdarīsim, tas negarantē rezultāts, jo šobrīd eh, tie. Uh, uh, tās profesijas, kam ir visvairāk pieplūdums šobrīd, pirms desmit gadiem vēl nepastāvēja. Tas nozīmē, ka ir mainījušās šīs kompetences, kas ir nepieciešamas. Un ir eh, šobrīd eh, cilvēki, kam eh, ir sava neliela vietiņa nodarbinātības piramīdā, bet viņi rīt šo vietu var zaudēt. Un tas tiešām ir jautājums par pamatpolitiku, kas ir jāīsteno, un tā ir jāīsteno Eiropas mērogā, lai mobilizētu visas dalību valstis, lai sasniegtu šo mērķi. Thank you. Paldies. Grafiks. Ļaujiet man jums atkārtot. Izskatīšana komitejā 12. oktobrī. Termiņš grozījumiem 17. oktobrs, pieņemšana komitejā 8. novembrī, plenāras sesijā izskatīšana novembrī. Okay. Uh, next item on... Nākamais punkts darba kārtībā ir zivju krājuma stāvoklis un sociāla-ekonomiskā situācija zivsaimniecības nozarē vidusjūrā. Un dodu vārdu Hao Pimenta Lopes skundzei, lūdzu. Sim, obrigado, senhor eh, presidente. Procurarei ser. Eh, paldies, priekšsēdētāji. Cenšīšos izteikties īsi. Finadas com esta, com, com o texto Tā tad ir zināms bažas attiecībā uz šo tekstu, šo pirmo projektu. Atzīstot uh, to, cik svarīgi vidusjūras reģionā ir zvejniecība un zivsainiecība kā tāda, kur uh, nodarbinātība ir vairāk kā 60% no visiem nodarbināto skaita. Līdz ar to pastāv nepieciešamība iesaistīt eh, kopienas, arotbiedrības, arot organizācijas. Tāpat ir eh, jānodrošina atbalsts, lai varētu pieteikties eh, kopienas līdzekļiem, zvejas flotas modernizācijai, jāuzlabo drošība jāveicina jauniešu pieņemšana darbā, popularizējot zivsainiecību kā nākotnes profesiju, jānodrošina arodu izglītība, jā, jāakcentē sievietes loma zivsainicības nozarē. Zivsainiecība un it īpaši maza mēroga zivsainiecība šobrīd saskarās ar ļoti lielām grūtībām. Un tāpēc mēs arī ierosinām izveidot algu kompensācijas fondu. Jo mums ir nepieciešams arī atbalstīt sarunas par koplīgumu slēgšanu un noslēgumā vēlos arī eh, norādīt, ka tas saistīts ar dekolonizācijas eh, procesu, kas eh, nav noslēdzies Rietum Sahārā. Arī tas būtu jāņem vērā jebkuros nolīgumos, kas tiek slēgti ar Maroku attiecībā uz zvejniecību. Protams, ka mēs visi arī zinām, ka sākotnējais teksta apjoms atzinumam ir ļoti uh, neliels, un tāpēc būs nepieciešami grozījumi. Mēs arī paši iesieksim savus grozījumus. Tāpat ir eh, nepieciešams norādīt, ka eh, dalībvalstīm ir jāratificē 188. starptautiskās darba organizācijas konvenciju, kas saistīts ar mazo kuģu apkalpju drošību, kas ir saistīts arī ar nu, prasībām drošības aprīkojumam. Eh, ar to arī likšu punktu šeit un uzklausīšu labprāt eh, citu politisko grupu komentārus. Paldies! Paldies Lopesa kungam! Baha kungs, kurš vēlas izteikties EPP grupas vārdā, lūdzu. Jā, paldies. Savas kolēģis Sofijas Iberu vārdā vēlos jums sacīt, dargie kolēģi, viens procents e, ir vidusjūras e, daļa pasaules okeānos, bet ir liela daļa, kas saistīta bioloģisko daudzveidību daudz dažādu sugu, kurus nopietni skar, skar e, klimata pārmaiņas un milzīgā zvejas intensitāte. Eiropas Savienībai ir astoņas dalību valstis ar atbildību, juridisko atbildību Spānija, Francija, Itālija, Horvātija, Malta, Grieķija, kuram ir e, vidusjūras e, krasta līnija, un eh, kurš šajā eh, reģionā sadarbojas ciešā sadarbībā ar trešām valstīm un starptautiskām iestādēm īsteno apsaimniekošanu šajā reģionā. Aptuveni 21 tūkstots eh, kuģu šajā reģionā, vairāk kā 46 tūkstoši tiešu un netiešu darba vietu šajā reģionā. Zivsainiecības e, sektors ir ļoti daudzveidīgs, ļoti daudz ir nelielo zvejas, e, nelielu zvejnieku, nelielu apmērumu e, zvejas kuģi, tātad, kas tiek izmantot ģimenes uzņēmumu, un tas ietekmē arī ienākumu apjoms, ņemot vērā, cik sarežģīts un um, daudzveidīgs ir šis nozars profils ar ļoti atšķirīgiem tehniskiem eh, raksturlielumiem. Tāpat eh, tiek izmantotas visdažādākās zvejniecības metodas. Daudz kur eh, rādītāji pasliktinās tādēļ, ka zivju krājumi tiek pārāk intensīvi zvejot. Mēs zinām, ka aptuveni 50% no valstīm nav oficiāli reģistrējuši un 80% nāk no datu no eh, saistībā ar eh, sugām, kur eh, krājumi nav pietiekami. Ir nepieciešams precizēt datus par zvejas vietām un cīnīties ar ne, nelegālu un nepaziņotu zveju. Mazapmēra zvejošana ir īpašs fenomens, tas skar daudzas valstis un veido 83% no zvejas flotas, kas zvejo vidusjūrā. Un tas Tad liela e, daļa no kopienām ir atkarīga pilnībā no zivsaimniecības. Uh, un mums ir nepieciešams pārskatīt esošos pārvaldības pasākumus. Esošie izaicinājumi ir jārisina kopīgā veidā ar daudzpusēju sadarbību, lai nonāktu pie kopīgiem noteikumiem visām iesaistītajām pusēm. Um, šīs situācijas atrisināšana būs atkarīga no visu iesaistīto pušu uh, sekmīgas iesaistīšanās, iesaistot uh, gan pilsonisko sabiedrību, gan zvejniekus un nozars pārstāvs un daudz cits, lai atrastu integrētus pieejumus, kas veicina zivsainiecības sektora ilgtspēju. Ir nepieciešams apturēt zivkrājumu samazināšanos, kā to norāda e, zinātniskajās e, e, do dokumentos. Tāpat ir nepieciešams kontrolēt un cīnīties ar nelegālu zvejniecību, malu zvejniecību. Un Eiropas Savienības iniciatīvām ir jābūt vērstām šajā virzienā. Un es vēlos uzsvērt šai kontekstā Metfish Forever e, mūsu mantojums, mūsu nākotne. Tā ir īpaša akcija, ko Eiropas komisija īsteno. Tikai ar veselīgiem zivju krājumiem un ilgspējīgu e, zvejas floti mēs varēsim nodrošināt pienācīgu nodarbinātības līmeni šajā nozarē vidusjūrā atzinīgi vērtēju referents sagatavoto dokumentu, tomēr uzskatu, ka nodarbinātības komitejas atzinumam šis dokuments ir mazāk ambiciozs nekā gaidīja kā ēnu referentu un EPP. Esmu gatavi iesniegt grozījumus un e, gaidu sadarbības iespējas ar referentu. Paldies, Bahka kungs! Došu vārdu Flavio Sanonato. Paldies priekšsādātājiem. Pirmkārt, gribētu pateikties referentam par lielisku padarīto darbu, un viņš ir sagatavojis ļoti labu tekstu. Teksts ir ļoti uh, koncentrēts. Tomēr uh, referentam izdevās pieminēt galvenos aspektus un galvenos izaicinājumus šim ārkārtīgi svarīgai nozarei. Uh, SND vārdā var teikt, ka mēs iesniegsim vairākus grozījumus, kur galvenais mērķis ir grozīt um, tos punktus, kuri ir, um, par kuriem mums ir īpaša interese. Iepriekšējā februārī tika izveidota reģionālā programma, lai atjaunot zivju krājumus vidusjūrā. Mūsuprāt, um, tā ir mūsu visu atbildība, ir jāuzrauga mūsu zvejas flotes, ir nepieciešama reģionāla pārobežu pieeja, nevis nacionāla pieeja problēmas risināšanai. Tādēļ jānotiek sadarbībai arī eh, ne tikai Eiropas eh, starp, valstu starpā, bet arī ar trešajām valstīm, ar trešajām valstīm, kas atrodas vidusjūras krastos. Un ir jāaizsargā arī zivsaimniecības nozara. Dažos gadījumos ir jāatzīst, ka ir ļoti daudz negadījumu um, darb, darbā, jo īpaši tātad uz zvejas kuģiem. Darbs ir ļoti bīstams un situāciju mums vajadzētu uzlabot. Ir arī rūpīgi jāizvērtē darba laiks, atpūtas laiks, tā, jo tam ir ļoti uh, liela ietekme uz veselību pārguruši cilvēki uh, vieglāk pieļauj kļūdas un var notikt negadījumi. Mums nepietiek tikai ar garantijām, ir jānodrošina arī atbilstoša medicīniskā palīdzība uz klāja. Atzinuma projektā tiek ierosināta uh, minimālā alga zvejniekiem, uh, Nu, un tiek e, ierosināts izveidot fondu algu kompensācijām, lai tas nosektu tos periodus, kuros zvejniecība nav atļauta. Ir jā, jāatbalsta sociālā atbalsta sistēmas, es tam piekrītu. Es piekrītu, ka ir jānodrošina cīnīgs attālgojums cilvēkiem, kas strādā zvejniecībām. Un runājot par eh, ģimenes un maz apjomu zvejniecību, arī te var sniegt lielāku atbalstu, piemēram, sieviešu lomai zvejniecībā un jaunu cilvēku iesaistē. Ja mēs turpinās, ja mēs iekļausim jaunus cilvēkus zvejsainiecībām, tas veicinās arī teritoriālo kohēziju. Cirzniecības fondam vajadzētu atbalstīt īpašo situāciju vidusjūrā. Es ceru, ka tas atstās arī pozitīvu ietekmi uz nodarbinātību. Piemēram, ja mēs strādāsim pie īpašu prasmju attīstības, ā, iekļaujot arī zvejniecību un turismu, tas varētu būt interesanti. Līdz ar to atbalstītu arī izglītību, dzīvesaimniecības nozarē. Es ceru, ka mēs būsim Eiropas vērtību aizstāvi un garantētāji šeit. Pašlaik nepastāv tādas zevsēmniecības vai zvejniecības skolas izglītības iestādes, kas apmācītu cilvēkus šim darbam. Mums arī ir jāatjauno un jāoptimizē zvejas flotes, mēģinot panākt lielāku energoefektivitāti. Ir jāuzlabo arī izsekojamība, lai varētu vieglāk izsekot um, uh, zvejniecības uh, produktu izcelsmi. mēs spēsim cīnīties pret nelegālu un nepaziņotu, neregulāru zvejniecību tikai tad, ja būs izveidota ļoti uh, cieša uzraudzības sistēma. Ir labāk jāizglab, jāizglīto arī patērētāji, lai viņi būtu uh, labi uh, informēti un arī atbildīgāki savās izvēlēs. Runājot par zvejnieku lomu, mums vajadzētu iekļaut viņus stratēģijās. Neaizmirsīsim, ka cilvēki, kas strādā zvejas flotē, bieži vien uh, darbojas arī kā dzīvības glābēji, glābjot bēgļus, kas mēģina sasniegt Eiropas krastus. Vēlreiz paldies par šo priekšlikumu un priecāšos par sadarbību ar citiem ēnu referentiem nākamajās sanāksmēs. Vai EKR ir uh, pārstāvis šeit, Pitīkas kungs? Paldies, priekšsādātājs. Šeit ir runa par iniciatīvas ziņojumu par zivju resursiem un socioekonomisko uh, situāciju zvejniekiem vidusjūras reģionā. Lai, uh, Tātad um, mums vajadzētu runāt skaidru valodu. Mēs šeit esam visi vienisprātis. Šajā jomā ir jādomā par to, kā nodrošināt to zivsaimniecības uh, uzņēmumu uh, nākotni, kas ir mazie ģimenes uzņēmumi, tie ir 60 līdz 80 procenti. Un uh, kad mēs runājam par zivju resursiem, ne jau šie mazie uzņēmumi to, tos apdraud, pārmērīgi zvejo lielie uzņēmumi, un viņiem, viņi arī nerada daudz darba vietu, viņi vienkārši pelna, un sociāli raugoties, tāpēc šajā kontekstā uh, tas ir arī ekoloģiski. Ja mēs vēlamies nākotni mazajiem zvejniekiem, tad ir arī uh, jāīsteno ekoloģijas mērķi uh, zivju resursiem. Šeit Eiropa vēl var daudz darīt. Mums ir vajadzīgi taisnīgi noteikumi mazajiem uzņēmumiem, taisnīgi nodokļu noteikumi eh, un investīciju atbalsts. Un šeit ir jāveido ietvars gan uh, vidusjūrā, tāpat kā uh, Baltijas jūrā. Paldies! Uh, thank you and the ALDE group. Paldies. ALDE grupu pārstāv Harkins kundze vārds jums. Paldies, priekšsādātā. Pirmkārt gribētu pateikties referentam par sagatavoto atzinu. Mūsuprāt, tas ir labs uh, pamats turpmākam darbam. Bet visp vispirms gribēju vispārīgi runāt par to, ka zivju krājuma stāvoklis vidusjūrā noteikti ir pamats bažām. Mēs arī dzirdējām skaitļus šodien. Uh, Arī komisija mums ir teikusi, ka vairāk kā 90% zivju krājumu tiek izmantota pārmērīgi, un daži ir tuvu iznīcības robežai. Aizvien vairāk samazinošie zivju krājumi rada bažas gan zinātnieku, gan zvejnieku vidū, un tādēļ komisija ir nākus klajā ar šo rīcības plānu Medfish Forever, to pieminēja arī mans kolēģis tagad nav mūsu kompetence, bet ir jānorāda arī uz ārkārtīgi lielajām sakām, ko tas atstāja uz vidi, bet jo īpaši uz nodarbinātību ir iespējams, ka tiks zaudēts ārkārtīgi daudzas darbības viet, darba vietas un arī ienākumi kopienās, kas dzīvo pie vidus jūras. Iespējamie, es nevaru runāt par iespējamiem risinājumiem vides jomā, bet no uh, nodarbinātības perspektīvas mums ir jāmeklē, jā, jā, jāizvērtē šis darbietu zaudēšanas potenciāls. Un tad European Life 10, kas pārstāv maz apjoma uh, zvejniekus, uh, šīs organizācijas var spēlēt ļoti lielu lomu. Es piekrītu referentam pirmajā punktā, kurā tiek runāts par maza apjoma zvejniecību, un arī mani kolēģi par to sīkāk runāja. Uh, Man tur vairs nekas daudz nav papildināms. Es ceru, ka spēsim vienoties par šo jautājumu. Otrajā punktā es piekrītu, ka dažādām zvejnieku organizācijām un vietējām kopienām ir jākļūst par daļu no lēmumu pieņemšanas procesa. Es gribētu runāt, apspriest ar referentu kā mēs spētu uh, panākt uh, flošu atjaunošanu, jaunu cilvēku iesaisti uh, šajā nozarē, tajā pašā laikā samazinot zvejniecības apjomu. Es negribu teikt, ka tas ir neiespējami, bet mums noteikti ļoti, bet ir jāpadomā par to, kā tieši to panākt. Tāpat arī ir jākoncentrējas uz veselības un drošības jautājumu, ir jau pieminēts arī dzīvības, glābšanas vestes un tā tālāk, bet tas viss ir jāplīko, jāplūko arī no plašākas perspektīvas, proti, jādomā par darba laiku, darba drošību un tā tālāk. Referents ierosina minimālo algu. Mums ir atšķirīgas tradīcijas mūsu dalību valstīs, bet es domāju, ka mēs spēsim panākt vienošanos arī šajā jautājumā. Ir kāda ļoti interesanta ideja par algu kompensāciju fondu, bet te īpaši es pievēršos otrajai daļai, kurā tiek runāts par to, ka tie laika periodi, eh, kuros eh, zvejnieks var strādāt, ka tos traktētu kā eh, darba laiku, lai spētu tad arī apreikināt sociālos pabalstus un pensiju maksājumus un tā tālāk. Un šīs ir līdzīga situācija, kā piemēram, kad aprūpētājiem ir jāpamat sava darba vieta, lai varētu parūpēties par ģimenes locekļiem. Es saprotu, ka tās nav identiskas lietas, bet tās ir paralēlas idejas. Tad arī par to vēl diskutēsim. Un tātad tālāk runājot par, par darba koplīgumu sarunām, ir bijuši vairāki skandāli mans pašas valstīs un ne tikai vidas jūrā, bet nu situācijas līdzīgas. Es saprotu, ka darba apstākļi uz kuģiem pie mums daudz neatšķirās no situācijas uz vidusjūras kuģiem. Tātad darbs ļoti interesants un priecāšos tālāk sadarboties ar kolēģiem. Paldies! Paldies! Neviens nepārstāv zaļo grupu. Šķiet, FTD arī nav šeit. Tad došu vārdu Martāna kungam. Vārds jums. Nē, atvainojos, lūdzu, vārds jums. Paldies, paldies uh, referentam. Runāšu pavisam īsi. Mūsu priekšlikumi nekad netiek ņemti vērā. Mūsuprāt, par tos pat neuzklausa. Esmu par to ļoti, es ar to ļoti neapmierināta. Bet uh, mēs ikdienas tiekamies ar uzņēmējiem, un tā skaitā arī cilvēkiem, kas nodarbojas ar zvejniecību. Esmu nu, ļoti nobežījusies par to, ka eh, zvejniecība faktiski atbalsta, tūk, ir atbalsts tūkstošiem itāļu ģimenēm. Un visi šie eh, vēprātīgie noteikumi no Briseles, ko mēs sagatavojam šeit, atcerēsieties, ka viena no eh, tēmām, ko apspriedām, bija par uh, jūras vēlšu dimensijām, garumu tika runāts. Un uh, mēs par to vienojamies, un tad zvejniekiem tas jāīsteno. Un papildus tam visam viņiem vēl ir jācīnās pret negodīgu konkurenci no trešajām valstīm. Un, un tā vienlaicīgi mēģinot īstenot uh, visus noteikumus, ko Brisele tiem pie nosaka. Un runājot par mazajiem uh, zvejas uzņēmumiem, jāsaka, tie veido absolūto vairākumu Itālijā. Pēdējos desmit gados uh, darba vietu skaits ir samazinājies par 40% zvejniecības nozarē, bet ražošanas izmaksas palielinājušās par 53%. Es domāju, ka tagad ir īstais laiks, kad Eiropas Savienība beigtu sagatavot tiesību aktus, kas uh, ļoti negatīvi ietekmē zvejniekus. Mums ir jāat, jāveicina un jāatvieglo zvejnieku piekļuve Eiropas Savienības finansējumam, lai maziem vidēju uzņēmumu kļūtu piekļuvi uh, kreditēšanai. Tas varētu veidot tūkstošiem darba vietu. Jāmēģina iesaistīt arī jaunus cilvēkus zvejniecībām. Tās ir pašsaprotamas prioritātes, kas ir absolūti svarīgas, un tās varētu arī sniegt jaunu cerību mūsu zvejas flotē. Paldies! Paldies! Pimenta Lopes kungs, vai vēlties vēl ko īsi piebilst? Jā, pavisam īsi. Es varu piekrist um, arī pozitīvajai kritikai, ko saņēmu no kolēģiem, nu, ņemot vērā arī teksta īsumu un uh, pastāvošais ierobežojumus, uh, kas noteikti pirmajam teksta projektam, ir skaidrs, ka visu tajā nevar iekļaut. Protams, ka mums ir krietniem vairāk ko teikt, nekā ir atspoguļots tekstā. Uh, kolēģi, kas pieminēju par pieminēju pārvaldību un uh, pievienoto vērtību, kādu nes uh, zvejniecība vidas jūrā. Uh, protams, varam iekļaut arī kādus apsvērumus par to, bet es domāju, ka tas vairākas tiks atspoguļots komisijas dokumentā. Tomēr ir divi aspekti, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Mums noteikti būs iespēja par tiem runāt arī tālāk. kā mēs atrodam līdzsvaru starp zvejniecību un uh, dzīvju krājumu ilgtspējību. Izskanēja arī jautājums par pieaugušajām ražošanas izmaksām un to, ka ir būtiski samazinājušies ieņēmumi no zvejniecības. Varbūt tas tā nav visās valstīs, bet, piemēram, Portugālē pēdējo gadu laikā redzam, ka samazinās zīves zvejniecības produktu cenas Tas nozīmē, ka zvejniekiem ir jāzvejo vairāk, lai viņi varētu nopelnīt to pašu naudas apjomu. Zivis bieži vien tiek uh, pārdotas tālāk, tātad uh, ar starpnieku palīdzību viņu uzliek uh, daudz lielāku uzcenojumu. Uh, es turpināšu sadarboties ar saviem ēnu referentiem. Esmu pārliecināts, ka mēs sagatavosim pilnīgāku kompromisa tekstu un kas arī atspoguļos mums visiem labi zināmās, zināmās ierobežojumus. Paldies! Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 20. oktobris, uh, pieņemšana komitejā 8. septembrī, tad, tad balsojums. Uh, komitejā 2017. gada februārī par balsojumu plenāru sesijā vēl nezinām. Bet tagad uh, nomainīsim tēmu un nomainīsim arī krēslus. Uh, vadītā priekšsanīgs priekšsādā. Un die Sprache wechselt auch. Valoda arī mainīsies. So, reizēcīgi dank, Marita. Sirsnieks, paldies, Marita, par to, ka mani aizstāja. Un tagad 12. darbkārtības punkts. Mēs esam ļoti iekavējuši laika grafiku un tāpēc eh, aicinu visus izrādīt izpratni, bet eh, centīsimies vēl izmantot pieejamo laiku un tāpēc daudz Eh, nerunāšu sākumā sirsnīgi sveicu Fons Leroy, kurš ir jaunais Eiropas valstu nodarbinātības dienestu tīkla priekšsēdētājs. Un eh, Flandrijas uh, apmācības centra izpildu direktors sirsnīgs veic jūs šeit, apsveic jūs ar jūsu ievēlēšanu. Uh, bet uh, kaut gan darbs nav viegls, tas ir arī interesants, un tagad jums ir iespēja vadīt šo uh, nodarbinātības dienas tīklu. Sirsnīgi sveicu jūs šeit! Kopš 2014. gada, pamatojoties uz parlamentu un padomas lēmumu, ir šis PES, valsts nodarbinātības dienas tīkls. Tas ir ļoti svarīgs uh, jautājums. Uh, Uh, kopīgi mācīties, savstarpēji vienam otru bagātināt, mainīties ar informāciju, jo īpaši kvalifikācijas jautājumos tas ir svarīgs. Uh, mums ir vajadzīgi labi izglītoti nodarbinātie, uh, ir jārunā arī par ilgtermiņu bezdarbnieku uh, Uh, integrācija un visaktuālākais jautājums ir uh, migrantu integrācija darba tirbu. Tas ir svarīgs jautājums un uh, te ir jāapmainās ar informāciju Eiropas in, līmenī. Un tas pastāv jau kopš 2017. gada šis tīkls un tāpēc ir intensīvāk jāparaugās, kas šeit notiek un sveicu arī Rolf Holsvārtu no komisijas šeit, eh, kurš ir kaismīgs šī jautājuma aizstāvis, un eh, ļo, tāpēc ir ļoti labi, ka viņš uh, ir ieradies. Leroja kungs, lūdzu jums vārds, lai ātri varam izskatīt šo jautājumu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Paldies arī komitejas biedriem par šo ielūgumu. Mums tā ir lieliska iespēja prezentēt mūsu uh, Uh, nodarbinātības dienestu tīklu, jeb PES, un to, ko mēs darām. Kā jūs redzat prezentācijā, mums uh, šeit ir trīs uh, lietas jāuzsver, un tas būs kā ievads. Pirmkārt, nodarbinātības dienestu pasaule uh, ir ar uh, dažādu veidu organizācijām, mums ir dažādas funkcijas. Kopīgs ir tas, ka visas organizācijas uh, strādā pie piedāvājuma un pieprasījuma salāgošanas darba tirgu un darba meklētāju aktivizēšanas, bet uh, dažas institūcijas ir arī uh, atbildīgas par aktīvu uh, darba tirgus politika īstenošanu, par apmācību, par uh, karjeras konsultācijām vai arī, piemēram, bezdarbnieku pabalstu maksāšanu. Bet mēs visi esam uh, organizācijas, kas um, uh, strādā, lai sasniegtu uh, divus galvenos mērķus. Un pirmais no tiem ir uh, salāgot uh, pieprasījumu un piedāvājumu darba tirgu gan vietējā, nacionālajā darba tirgu, gan arī Eiropas mērogā. Tas ir mūsu galvenais uzdevums. Tātad salāgot šīs abas puses. Bet Eiropas līmenī un mūsu tīkla galvenais mērķis ir arī ieviest Eiropas stratēģiju darbvietām un ilgspējīgai izaugsmēji. Tas ir arī svarīgs mūsu tīkla uzdevums. Uh, Tātad mūsu uzdevumi ir dažādi, bet divi kopīgi mērķi. Otrais punkts ir tas, ka ekonomikas krīzes rezultātā, kas notika 2008. gadā no vienas puses un eh, mūsu 2020. gada stratēģijas izveidas no otras puses, daudz no mūsu kolēģiem eh, saskārās ar ļoti būtiskām reformām viņu nodarbinātības dienestos, piemēram. Uh, Eh, pārējot eh, no darba tirgus dalībnieka lomas uz uh, daudz aktīvāku lomu, vai, piemēram, viņiem bija jāveido uh, darba devēju dienesti. Uh, tā tad ir dažādas būtiskas reformas notikušas, un tas ir mainījis mūsu darba specifiku. Un trešā konstatācija ir tāda, ka katrs valsts nodarbinātības dienas ir ar savu tirgus daļu, gan attiecībā uz darba meklētājiem, gan uz darba devējiem. Tātad daži dienesti ir ļoti um, spēcīgi un plaši pārstāvēti, bet uh, citi dienesti savukārt uh, tikai vēl virzās uz šādu aktīvu pārstāvniecību. Tātad, lai to uh, ilustrētu, vienkārši gribēju uzsvērt, ka mūsu dienesti ir ļoti, ļoti atšķirīgi. Mūsu Eiropas tīkls, protams, tiek vadīts ar valdes starpniecību, kurā ir katras dalība valsts pārstāvji, bet arī pārstāvji no Īslandes, Norvēģijas un Šveices, kas ir novērotāji mūsu tīklā. Mūsu padomdevēja gatavo mūsu sanāksmes, un šobrīd uh, mēs uh, strādājam pie trim galvenajiem uzdevumiem un tas notiek jau vairākus gadus, proti, eh, ko darīt, lai eh, risinātu jauniešu bezdarba jautājumus, lai izveidot šo jauniešu garantiju. Vairākās valstīs tā nav vairs prioritāte, jāsaka, ir uh, valstis, kurās daudz svarīgāk ir izveidot garantijas vecāka atgājuma darba meklētājiem, bet visas valstis joprojām saskaras ar eh, to, ka um, jauniešiem trūkst darba. Tas ir joprojām svarīgs jautājums mūsu tīklā. Otrais jautājums. Uh, Un tas eh, ir arī jūsu ieteikums, proti, kā risināt ilgtermiņu bezdarbnieku situāciju. Tā joprojām ir aktuāla problēma daudzās dalībvalstīs. Un trešais, ko jūs minējāt priekšsēdētāji, kā mēs varam integrēt bēgļus uh, darba tirgū. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Uzklausot uh, iepriekšējos punktus, uh, ceru, ka mūsu uzdevums ilgtermiņā īstermiņā būs arī eh, spēlēt zinām lomu prasmju garantijā, jo, manuprāt, tā ir um, svarīgāk nekā jauniešu garantija, jo tas skar visus eh, darba ņēmējus un darba meklētājus, jo mēs tiešām saskaramies ar ļoti būtiskām izmaiņām mūsu ekonomikā un darba tirgu. Un mums ir jāapzinās, ka mūsu cilvēku resursi eh, Eiropā ir resurs numur viens, un tāpēc mums vajadzētu investēt vairāk prasmēs un kompetencēs, un runājot ne tikai par uh, tiem cilvēkiem, kas meklē darbu, bet arī tiem, kas jau strādā. Un tie ir īsumā mūsu kopīgie izaicinājumi un uzdevumi. Tāda ir mūsu pieeja. Mēs uh, cenšamies apvienot uh, labāko no divām pasaulēm mūsu bench learning projektā. Tātad labākos punktus no benchmarking uh, un uh, no uh, savstarpējās uh, mācīšanās, no mācīšanās aktivitātēm. Šīs divas pasaules, mūsuprāt, ir iekļautas šajā bench learning struktūrā. Un tas arī ir galvenais mūsu uzdevums šobrīd. Un mums ir četri pīlāri mūsu pieejā. Pirmkārt, tas sākas ar kvantitatīvu un kvalitatīvu uh, Uh, snieguma izvērtējumu katrai iestādēji. Un patiesībā tas ir tāds dubults novērtējums, ne tikai kvantitatīvs un kvalitatīvs, bet arī tāds pašnovērtējums, kas ir pirmais, un tad novērtējums, kuru veids uh, citas nodarbinātības iestādes, kas ir uh, ļoti pieredzējušas. Otrais pilārs ir tāds, ka mēs identificēsim labākās prakses piemērus un uh, izplatīsim šo labāko praksi mūsu nodarbinātības iestāžu tīklā. Tātad uh, šajā salīdzinošanajā mācīšanās sistēmā mēs meklēsim arī labāko praksi uh, par šiem trim jautājumiem, ko iepriekš minēju. Trešais pīlārs ir papildus pašnovērtējumam un uh, kolēģi novērtējumam. Uh, ir tāds, ka mēs uh, formulējam konkrētu rīcības plānu, lai strādātu pie tiem uh, punktiem, kas parādās kā vājie punkti. Un šos vājos punktus mēs risinām ar dažādu veidu uh, mācīšanās aktivitātēm, uh, savstarpēji mācīšanās, divpusēji mācīšanās un tā tālāk. Un tas viss ir šī benchlearning, jeb salīdzinošās mācīšanās uh, pamatā. Varētu teikt, ka patiesībā ir trīs svarīgi kopīgi izaicinājumi. Tāpēc, ka ir šīs uh, eh, modelis uh, valsts nodarbinājuma uh, dienestiem, uh, kas ir šis 3A modelis atbildība, uh, ir saistīta ar jūsu aktivitāšu caurskatāmību. Uh, Tātad mums ir jābūt ļoti caurskatāmiem par uh, mūsu aktivitātēm un sasniegumiem. Tas ir kopīgs izaicinājums visiem nodarbības dienestiem. Otrs ir, ka jāsasniedz rezultāti, ir jāspēj risināt problēmas, ar kurām saskaramies mūsu darba tirgos. Un trešais uh, izaicinājums ir uh, šī te uh, spēja reaģēt, kā mēs ātri varam dot uh, atbildes uz uh, problēmām, ar kurām saskaramies darba tirgu. Un viens no uh, galvenajiem jautājumiem, uh, kur ir jāveido pārēja, mums ir jāpāriet uh, no šādas uh, uh, dalībnieka lomas uz vadītāju lomu darba tirgū. Uh, Mums ir jāstrādā kopā ar uh, dažādiem uh, darbojošamies darba tirgū um, un jārisina kopīgi problēmas darba tirgū. Ja vēlamies tiešām atrisināt ilgtermiņu bezdarbu, tad mums ir uh, cieši jāsadarbojas arī ar nevalstiskajām organizācijām, ar uh, sociālo sistēmu struktūrām un tā tālāk. Tātad trīs strateģiski izaicinājumi. Uh, kas ir uh, iekļauti mūsu salīdzinošanās mācīšanās pieejā. Mūsu metodoloģija, uh, to es jau aprakstīju, tas sākas ar uh, kvalitatīvu un kvantitatīvu pašnovērtējumu, tad ir kolēģu novērtējums, un tad mēs identificējam labāko praksi, veidojam rīcības plānus, um, izveidojam savstarpējas mācīšanās plānus un strādājam pie Um, progresa gūšanas. Tā tiešām ir laba metodoloģija, kā uzlabot nodarbinātības dienestu darbu. Kāda tad tagad ir situācija? Mums ir visu tīkla organizāciju, nodarbinātības dienestu, uh, koleģiālais eh, salīdzinošās mācīšanās eh, ziņojums. Tātad ir novērtēta katra dienesta eh, situācija darba tirgu. Un tagad mēs domājam par otro fāzi salīdzinošās mācīšanās ietveros. Tiek identificēti vājie punkti, tiek identificēta labākā prakse, un tagad ir jāpāriet pie otrās fāzes, proti jāstrādā pie šīm problēmām, pie vājajiem punktiem. Uh, sniedzot atbalstu no tiem dienestiem, kas šajos uh, vājajos punktos strādā labāk. Tas, ka salīdzinošās mācīšanās process ir uh, veiksmīgs, uh, to vislabāk parādīja seminārs, kuru es vadīju kopā ar mūsu dāņu kolēģi. Tas notika pagājušajā mēnesī Kopenhāganā, un pat ja uh, Uh, tur neiesaistījās Eiropas komisija. Lielākā daļa nodarbinātības dienestu bija klāt šajā seminārā, lai apspriestu salīdzinošanās mācīšanās uh, otro fāzi. Tas ir signāls, ka ir tāda patiesa grība ar uh, šīs uh, metodas palīdzību uzlabot mūsu sniegumu. Un ja viss noritēs labi, tad. Uh... Kolīgs.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 Everyone can benefit from it. Individuals, organizations, and society as a whole. So, that were... Tātad eh, šeit mēs dzirdējām mūsu kolēģu pieredzi. Varu sniegt arī jums dažus eh, sākotnējos secinājumus par mūsu aktivitātēm. Pirmkārt, mēs esam konstatējuši, ka ar šo salīdzinošās mācīšanās pieeju e, nodarbinātības dienesti paši e, maina savu struktūru, Eh, saskaņā ar tām vajadzībām, kas ir viņiem pašiem un konkrētai dalību valstī. Mēs esam arī redzējuši, ka izmantojot kolēģu līdzdalības piemēru, pieeju, eh, ir iespējams uzlabot eh, dienestu paveikto. Un tas, ka mēs esam izvēlējušies uz pierādījumiem balstīt pieeju, nodrošina un apliecina mūsu kolēģiem, ka viņi var uzlabot savu darbību, jo tas ir pierādījies citās valstīs, tā kā šī izvēlētā pieeja ir bijusi pareizā. Galvenais mērķis, protams, ir piedāvāt labākus pakalpojumus mūsu klientiem, gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. Es teiktu, ka šī nav gluži metodika vai kāds pasākums, bet gan domāšanas veids, mācoties vienam no otra un tādējādi uzlabojot savu veiktspēju. Ļoti būtisks aspekts ir politiskais atbalsts. Un viens no galvenajiem faktoriem šīm aktivitātēm, ka tās ir sekmīgas, ir tas, ka tas viss balstās uz uzticēšanos, ka katrs nodarbinātības dienests ir spējīgs veikt pašvērtēšanu. Un viņu kolēģi organizācijas ir tikpat pieredzējušas, spējas konstatēt nodarbināt, valsts nodarbinātības dienestā, vājos punktus, stipros punktus, un ka ir šī uzticēšanās paļaujoties uz kolēģu labāko pieredzi. Un tāpēc es arī atbalstu pat šo pieeju Es vienmēr uzskatu, ka uzticēšanās ir kā pamats visai Eiropas Savienībai, un šī viena no pamatvērtībām ir e, kā pamatvērtība arī mūsu salīdzinošos apmācības e, pro programmā. Šīs e, mācīšanas uh, mērķis ir veidot vidi, kurā var uzticēties un eh, tā rezultātā uzlabot visu valsts nodarbinātības dienestu darbību. Jo pats spēcīgāko no tiem eh, spēja tomēr mācīties no citiem. Tas ir veids, kā būvēt tiltus starp eh, valsts nodarbinātības dienestiem, uh, lai uzlabotu ne tikai situāciju nacionālajā darba tirgu, bet uh, kopējā Eiropas Savienības darba tirgu. Un tur ir patiesā vērtība šī salīdzinošās mācīšanās pieejā. Un kā arī video tas tika sacīts, ir iespējams izmantot šādu par pieeju arī citās jomās. Jo tad tā ir pieeja, kas ir augšupvērsta, eh, kas balstās uz uzticēšanos, kas ir caurskatāma, mēs parādam eh, to veikumu, eh, ko esam spējuši īstenot pateicoties šim procesam. Un šorīt svaigi nodrukāts, redzat, šis materiāls, brošūra par uh, šo pieju, benchlearning, un mēs ar Alfu esam gatavi atbildēt uz jūsu komentāriem un jautājumiem un tā tālāk. Paldies! Paldies! Ņemot vērā laika ierobežojums, mums ir vesels septiņas minūtes divas minūtes atbildēji, tātad piecas minūtes jautājumiem. Ar to nepietiks dziļām debatēm, tāpēc jautājumus abiem ekspertiem Es varbūt sākšu uzreiz. Vēlētos noskaidrot, ko vairāk par e, attiecībām starp e, PES un EURES. E, kāda ir sadarbība starp abām struktūrām un miedarbība? Vēl kādi jautājumi? EPP lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Arī jautājumi ļoti ātri mūsu runātājiem. Kā jūs eh, novērtējat eh, laiku par darba maiņu un eh, izglītību? Kā jūs panākat to, lai jaunieši var integrēties darba tirgu, neskatoties uz to, cik ātri mainās profesijas un darba vide? Otrais jautājums. Uh, Jūs parādījāt eh, šo semināru, kas notika Kopenhāgenā, tur jūs visi tikāties, bet vispār kā jūs eh, viens otram palīdzat mācīties, eh, ņemot vērā šīs atšķirības dalību valsts starpā? Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Sociāldemokrātiem Pavelkungs! Paldies! centīšos izteikties īsāk nekā sākotnēji plānoju vēlētos pieminēt ilgtermiņa bezdarbnieku un migrantu problēmas. Kur jūs redzat tas lielākās problēmas saistībā ar nodarbinātības dienestiem un integrāciju? Gan ilgtermiņa bezdarbniekiem, gan migrantiem. Es teiktu, ka šeit problēma tā pati, viņus ir jāapmāca. Un migrantiem vēl nāk klāt eh, valodu kursi, kultūras apmācības un tā tālāk. Manā valstī uh, ir lielas problēmas saistībā ar finansējumu trūkumu. Un ir liels, eh, teiksim, eh, ir liels problēmas saistībā arī ar nespēju apgūt eh, šo Eiropas Savienības finansējumu, kas ir pieejams un arī netiek galā ar visu šo darbu apjomu kā tādu. Un tu, šobrīd tiek runāts par eh, iespējām eh, nodrošināt eh, migrantiem darba iespējas, bet vairāk tiek radīts darbvietas policistiem un žogu būvniecībā, bet integrācija nauda netiek atrasta. Un visbeidzot, es vēlētos noskaidrot arī par jūsu pieredzi sadarbībai ar privāto sektoru, jo ar šo biznesu jau viņi pelna labu naudu kāpēc tad e, cilvēki izvēlas privātos darbā iekārtošanās birojas, nevis nacionālos dienestus. Un kā izskatās dalība valstīs, kur e, pārsvars ir privātajam sektoram? Un kur varbūt valsts e, sektors nav tik spēcīgi pārstāvēts. Paldies, vai vēl kādi jautājumi ir? Antēja Makentāja, lūdzu. Paldies, priekšsarātāji. Ir grūti izteikties īsi, bet centīšos. Man jau pasaka, ka es ļoti atzinīgi vērtēju šo e, salīdzinošo analīzi un mācīšanās apvienojumu, šo bench learning. Katra valsts ir atšķirīga. Manā valstī situācija ir tāda, ka mūsu vajadzības e, pieprasījums ir ļoti zems. Mums ir 5,8% vecuma grupā no 16 eh, līdz 24 gadiem, kas nav ne darbā, ne mācībās. Bet mums ir arī milzīgs skaits ar vakancēm. Jautājums, kā mēs tās varam aizpildīt. Un es vēlētos vairāk uzzināt par darbu, kas tiek veikts lai sadarbotos ar skolām, universitātēm, uzņēmumiem, lai uh, noteiktu, kādas ir darba tirgus vajadzības un kādas prasmes uh, ir nepieciešams uh, aizpildīt. Paldies, Marijana Hārkina. Paldies, divīs jautājumi. Jūs savā brošūrā rakstat, ka benchlearning ir potenciāls ievērojami samazināt bezdarbu uh, un e, atrisināt trūkstošo prasmu problēmu. Bet man jautājums ir šāds. Paskaroties, e, kas šeit rakstīts un ko jūs sacījāt, man šķiet, ka jūs koncentrēties uz piedāvājumu pusi vai vispār kaut kas tiek darīts e, pieprasījumu pusē. Un otrs jautājums Jūsu brošūrā jūs eh, runājat par to, kā palīdzat valstīm izstrādāt reformas. Varbūt jūs varētu minēt pāris piemērus tam. Paldies! Paldies! Rina Ronja Kārī. Paldies eh, par prezentāciju, tā bija ļoti interesanta. Uzzinājām par benchlearning vairāk. Man īstenībā ir ļoti daudz jautājumu, bet svarīgākais būtu šāds šie dienesti pamatā ir paredzēti, lai palīdzētu iedzē, iedzīvotājiem. Tāpēc es labprāt noskaidrotu, kā apvienojošos datus e, var panākt, ka cilvēki atbild uz e, daudzajiem jautājumiem, kurā vietā e, šajā procesā iesaistās paši iedzīvotāji. Tātad Džina Lemberta nav klāt, Laura G. arī nē, EDF arī nē, Ja nav citu jautājumu, tad Rākungs lūdzu, un ja tulki piekritīs vēl 5 minūtes papildus pastrādāt, tad mums atliks arī laiks atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Jā, paldies, paldies par uzdotājiem jautājumiem. Tas pa, parāda, cik eh, daudz esat interesēti eh, valsts eh, nodarbinātības dienestu darbā. Manuprāt, jo tas ir jābūt daļai no eh, valsts nodarbinātības dienestu darba. Viņi var būt eh, vadošā lomā darba tirgu un būtu tikai loģiski, ka jūras eh, darbojās pakļauti publiskajiem valsts nodarbinātības dienestiem. Daži jautājumi, kas tika uzdoti, balstās uz to, ka mums vajadzētu uh, balstīties uz uh, uh, main, eh, mainīt savu pieeju, balstoties uz prasmēm un kompetencēm, nevis tikai to, kas ir diplomā rakstīts. Tātad ņemot vērā jauno prasmu eh, darbu kārtību. Tas būtu jau jāievieš izglītības sistēmā, arodu izglītībā un arī šai um, darba atrašanas pieejā. Mums ir um, sadarbība starp Maltas valsts nodarbinātības dienestu un mūsu valsts nodarbinātības dienestu. Mēs esam pirmie, kas uh, Eiropa izmanto Eh, vakāņu aizpildīšanas sistēma, kas balstās uz prasmju eh, apkopošanu. Un mēs esam šādu sistēmu izveidojuši tieši balstoties uz kompetencijām. Malta sūta savas vakances un eh, CV, un mēs saliekam vakances ar pretī CV, un rezultāts nosūtām atpakaļ uz Maltu. Un tā ir sadarbības starp diviem maziem valsts eh, nodarbinātības dienestiem, kuriem ir līdzīgs domāšanas veids, kuriem nav līdzekļi, lai varētu izstrādāt eh, atbilstošu savu eh, šo vakanču aizpildīšanas sistēmu, bet var izmantot šādu sadarbības. Balsoties uz Maltas pieredzi, mēs esam uzlabojuši arī savu uh, vakanču aizpildīšanas sistēmu. Tā kā tās bija iegūms e, gan mūsējiem, gan Maltas e, darba meklētājiem un e, uzņēmumiem. Un tieši šādas sadarbības iespējas mums arī nākotnē vairāk ir jāmeklē. Un tas ir viens no piemēriem tam, kā ir iespējams sadarboties, balstoties uz to, ko var izdarīt vairāki dienesti kopā. Viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar kuru mēs saskaramies, un tas ir atbildot uz pēdējo jautājumu, kas tika uzdots, ir reformas, kas eh, dažas dienesti ir, eh, kuras dažas dienesti ir īstenojuši, kas bija nepieciešama, ir nodrošināt arī spēcīgus eh, darba devēja atbalstu pasākums, jo nevar darba meklētājus, teikšu, ilgtermiņa bezdarbniekus, mazkvalificētus darba meklētājus ja nav laba sadarbība ar darbdevējiem. Un daudzi dienesti, nodarbinātības dienesti, ir konstatējuši, ka eh, lielākā daļa no problēmām atrast eh, un aizpildīt vakances ir eh, tieši saistīts ar to, ka nav pietiekami laba sadarbība darbdevējiem. Tāpēc šis aspekts ir jāuzlabo, lai mūsu darba meklētājiem būtu daudz vairāk iespējas darba tirgū. Un tādējādi viens no galvenajiem elementiem, un tā būs atbildes jūsu jautājumu, ir tas, mums ir jādara tieši tas, ko dara pri privātais uh, sektors. Nevis izstrādāt pakalpojums no mūsu perspektīvas, bet gan sagatavot un izstrādāt pakalpojums sadarbojoties uh, ar darba devējiem un darba meklētājiem. Jauniešu garantijai man tā likās galvenā ideja Es nedomāju, ka mums tur galvenais bija uh, aicināt katru jaunieti tik pēc cik mēnešiem pieteikties. Tas bija, nu, tā kā loģiski jau, bet rekomendācijās tika sacīts, ka ir jāiesaistē jauni darbu meklētāji pakalpojumu izstrādē. Un šis aspekts jauniešu garantijās parādīja, ka radot jauns pakalpojums kopā ar klientiem, mēs uzlabojam šos uh, pakalpojums, tie ir vairāk eh, pielāgoti un daudz efektīvāk nekā iepriekš. Un tāpēc es uzskatu, ka viena no mācībām, kur mēs guvām un kur um, piekrīt arī citi dienesti, saistīt to, kā mēs varam izveidot labas schēmas šādai sadarbībai. Tad kopīgā nostāja tāda, ka Pat jūsu jautājumu par bēgļu integrāciju un ilgtermiņu bezdarbnieku integrāciju mums ir labākās prakses, un ja mēs tās spējam identificēt un tālāk eh, darīt pieejams citiem, mēs varam visur Eiropā uzlabot eh, mūsu pieredzi un veidot kopīgu stratēģiju. Cīnoties ar ilgtermiņu bezdarbu un bēgļu problēmām, ir viena kopīga lieta Nu, īstenībā problēmas ir vairākas. Nav tā, ka viņiem ir eh, ne tikai viena problēma, kā ilgs ceļš uz darba tirgumu, bet eh, bēgļu gadījumā tā ir valodas problēma, kultūra, ilgtermiņā bezdarba gadījumā medicīniskas problēmas, psiholoģiskas barjeras un tā tālāk. Un ņemot vērā, ka šos problēmas ir daudz, tad nodarbinātības dienesti vien paši netiek galā ar šīm problēmām. Mums līdz ar to ir nepieciešams sadarboties ar privāto sektoru, ar komerc sektoru un ar nevalstiskām organizācijām, jo tas ir vienīgais veids, kā ir iespējams radīt integrētus pakalpojumus, kur rezultātā bēgļi un ilgtermiņa bezdarbnieki varētu integrēties darba tirgu. Un tas ir galvenais izaicinājums - radīt eh, labus eh, integrētus pakalpojumus šīm divām grupām. Paldies! Jā, paldies! Man vēlreiz jāatvainojas par to, ka tik maz laika atlicis bija, bet es domāju, ka temats eh, pats par sevi jau ir uh, Eh, tik aktuāls, ka šī nav pēdējā reize, kad mēs tiekamies šajā komitejā. Es domāju, arī turpmākos gadus mēs noteikti atkal redzēsim šo tematu darba kārtībā un sekosim, kā PS eh, tālāk attīstās un varbūt eh, padziļinātā veidā varēsim dokumentēt šī tīkla progresu un izdarīt secinājumus. Tad paldies! Eh, par tiem, kas piedalījās diskusijā. Tiekamies pēcpusdienu.